cenšas strādāt pie tā, lai uzlabotu caurskatāmību finanšu jomā, lai e, īstenotu uh, dažādas normas, kas ir saistītas ar uh, e, ieturējuma nodokļa normām, kas ir saistītas ar ārzemju kontiem. Mēs izmantojam ārzemju kontus, Eh, un eh, pat tiem, kas tos lieto, ir jāmaksā ASV nodokļi. Un ASV m, mm, finanšu departaments strādā pie tā, lai īstenotu FATKA tiesību aktu. Globālā sadarbība un eh, starpvaldību vienošanās. Lai uh, cīnītos pret izvairīšanos no dodokļiem, svarīgi ir globālā sadarbība. Un līdz ar to mūsu departaments ir nācis klajā ar diviem uh, starpvaldību vienošanās modeļiem. Viena no tiem ir divpusēji līgumi. Uh, ar citām jurisdikcijām, kas gatavas īstenot FATKA. Eh, departaments ir eh, strādājis pie tā, lai eh, harmonizētu šos nolīgumus līdz 14. gada 1. janvārim. Un departaments šobrīd ir noslēdz nolīgums ar 75 jurisdikcijām un noslēdz divpusējs līgums ar apvienoto karalisti Dāniju, Meksiku, Īriju, Šveici un Norvēģiju un sācis darbu pie divpusējām vienošanām ar Spāniju, Itāliju un Vāciju. Un uh, mūsu departaments turpinās uh, iesaistīt uh, tos partnerus, kas izrādīs vēlēšanos īstenot FATKA. Mēs esam publicējuši galīgo regulu kopā ar mūsu ieņēmumu dienestu, kas ir izstrādājis galīgos FATKA noteikumus, kas dod, zinām, noteik attīstību, valdībām un finanšu institūcijām, lai varētu finalizēt soli pa solim procesu par uh, kontu identifikāciju, informācijas uh, sniegšanu un ieturējumu prasībām dažādām ārvalstu institūcijām. Un visbeidzot, ASV apsveic Eiropas eh, padomes paziņojumu eh, no 22. maija par automātiskas informācijas apmaiņas izveidi visos līmeņos. Un prieks, ka padomu to izvirza eh, kā prioritāti. Mēs atbalstām pilotu projektu izveidošanu, ko piedāvā 17 valstis attiecībā uz automātisku informācijas apmaiņu. Liels paldies! Thank you very much indeed. Liels paldies, Stāka kungs. Pāriesim pie otrā viesa. Tas ir Paskals Santamans, kas ir no SAO un atbild par, atbild par nodokļu politikas jautājumiem. Arī ar viņu kontaktējamies videokonferences formā. Jā, sveicināti, jauku pēcpusdienu, ceru, ka jūs mani dzirdat. Paldies par iespēju šodien uzstāties jūsu priekšā. Tas ir liels gods, ka esam šeit uzaicināti. Jānorāda, ka tiešām Paskals Santamāna kungs nevarēs uzstāties. Es esmu Ahens Prosta un es viņu aizvietoju un esmu atbildīgs tieši par informācijas apmaiņu ar SAO. Es eh, došu tādu pārskatu par to, ko SAO dara automātiskas informācijas apmaiņas jomā, bet pirms es to daru, jūs, eh, protams, zināt, kādu darbu mēs veicam eh, attiecībā uz informācijas apmaiņu, jo ir izstrādāts starptautisks standārts, kas ir spēkā, un globālais uh, fórums to tagad pārskata. Runājot par automātisko informācijas apmaiņu, vēlētos sākt ar to, ka mēs cieši sadarbojamies ar ES šajos jautājumos. Uh, es ir klātesoši mūsu sanāksmēs, un tas ir svarīgi. Mēs ļoti cieši koordinējam mūsu darbu saskaņā ar e, starptautiskiem standartiem, kur mums ir savietojami formāti informācijas e, nodošanai, un tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu sadarbībā. 2012. gadā mēs izstrādājam ziņojumu par automātisku informācijas apmaiņu un to, kāds ir stāvoklis ar automātisko izmai, eh, informācijas apmaiņu G24 ietverās, kad līderi eh, tikās Laskavosā. Un tas sniedz pārskat par to, kāda ir situācija ar automātisko informācijas apmaiņu. Eh, situācija ir tāda, ka ļoti daudz automātiskas informācijas apmaiņas jau notiek, ne tikai es ietvaros, bet arī, piemēram, starp, piemēram, Dānija ir viena no pasaules līderēm. Uh, kas apmainās automātiski ar informāciju ar 75 valstīm jau tagad. Ņemot vērā to, cik ļoti pieaug nozīme šai automātiskai informācijas apmaiņai, tas ir rīks, kā var cīnīties pret izvairīšanos no nodokļiem, līdzekļu slēpšanu ārzonās. Ar, un tas ļauj nodrošināt standartizētu un drošu efektīvu modeli informācijas apmaiņai par finan, par, par tādu finanšu informāciju. Un mēs šeit veidojam tādu sistēmu, eh, kura būtu globāla, lai tie, kas vēlas no, izvairīties no nodokļiem, vien nevarētu vienkārši izbra, pārvietoties no valsts A uz eh, B valsti, nevajadzētu veicināt nesavietojumu sistēmu izstrādi. Un visbeidzot, uh, Sistēma ir jāizstrādā ņemot vērā eh, rezidences valsti. Un eh, jārada tāda situācija, lai eh, tie, kas nevēlas maksāt nodokļus, izvairās no tiem, tomēr būtu spiesti atskaitīties lai viņi nevarētu vienkārši apiet sistēmu, uh, konvertējot savus līdzekļus no viena finanšu produktu citā finanšu produktā. Un kad G24 mm, banku pārvaldnieki tikās Vašingtonā, viņi jautāja, Viņa lūdza, lai mēs strādātu kopā ar uh, SA un G24, lai progresētu uh, veidojot šo te jauno uh, multilaterālo standārtu par automātisku informācijas apmaiņu. Un jūs droši vien zināt, ka G8 prezidentūra arī ir prasīs mums ziņojumu izstrādi par automātisku e, informācijas apmaiņu multilaterālā kontekstā. Un kā jūs dzirdējāt arī no Boba Stārka, tad e, liela kustība šajā ziņā ir notikusi, veidojot šo te pilet, pilotu projektu, kurā iesaistījušās vairākas Eiropas Savienības dalībvalsts. Mēs esam, esam tikuši ļoti tālu un esam lieli optimisti. E, Un pēc G24 mēs eh, turpinām darbu, eh, īpaši strādājot pie FATKA modeļa, kas ir viens no starpvaldību nolīgumiem. Un eh, tas ir piemērojams ES e kontekstā, ar to tā palīdzību var cīnīties pret naudas atmazgāšanu. Un uh, Jūnijā es jau par to runāju, un es ceru, ka mēs izveidosim sistēmu, kas būs gan globāla, gan tāda, kas eh, atbilstu valdību vajadzībām. Gan, vienlīdz gan valdībām, gan finanšu institūcijām. Un paldies, ka uzklausījāt man uzstāšanos. Paldies! Un tagad Es atvainojos, ka mēs jūs nosaucām par Santa Mankungu, mēs nezinājām, ka viņa nav, bet tagad došu vārdu Filipam Kermodam, Digitaksud eh, direktoram uz piecām minūtēm, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, eh, godātie deputāti. Komisija ir ļoti apmierināta ar to, ka automātiska informācijas apmaiņā starp uh, nodokļu administrācijām gūst ar vien plašāku atbalstu. Eiropas Savienība bija pirmā, kas atzina šā instrumenta lielo nozīmi cīņā pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Jau no 2005. gada uh, direktīvā par uh, Uh, uzkrājumiem uh, ir, ir uh, iestrādāta norma par automātisku informācijas apmaiņu. Patiesībā pašreizējā uzkrājuma direktīva ir viss plašākā automātiskās informācijas apmaiņas sistēma pasaulē. Tāpat ir uh, nepieciešama sadarbība starp administrācijām uh, piecās uh, jomās, un komisija strādā pie šī jautājuma, izveidojot arī informātikas sistēmas, lai šo informācijas apmaiņu iedarbinātu no 2015. gada. 1. janvāra. Mēs pateicamies padomēji par ātro darbu jautājumā pie informācijas apmaiņas, eh, automatiskas informācijas apmaiņas ieviešanas gan Eiropas Savienībā, gan visā pasaulē. Eh, mēs arī atbalstām piecu dalību valstu iniciatīvu uzsākt pilotu projektu uh, ieviešot automātisku informācijas apmaiņu. Tagad komisija tuvāko nedēļu laikā ir paredzējis nākt klajā ar priekšlikumu, lai stiprinātu normas par automātisku informācijas apmaiņu uh, saskaņā ar direktīvu par administratīvo sadarbību. Mēs arī ceram, ka tiks paplašināts astotais pants direktīvā par uh, finanšu uh, direktīvā, lai iekļautu arī ienākumus no finanšu darījumiem. Un, un dažkārt, eh, jāsaka, dažos gadījumos mēs iesim vēl tālāk. Dalību valstu eh, nolīgumi ar ASV par FATKA uh, var prasīt arī tādu pašu sadarbības līmeni šo dalību valstu starpā, Uh, un pastāv risks, ka nekoordinēti divpusēji un daudzpusēji nolīgumi starp dalību valstīm var radīt kropļojumus iekšējā tirgus darbībā. Tādēļ Eiropas Savienības mēroga iniciatīva radītu uh, stabilu juridisko pamatu pastiprinātai automātiskai informācijas apmaiņai Eiropas Savienībā un nodrošinās pastāvīgu un uh, saskaņotu pieju. Komisija augstu vērtē pašreiz veiktos pasākumus G8, G20, ESAO un citās, citos fórumos. Eiropas Savienība ir uzkrājusi plašu pieredzi šajā jomā, balstoties uz tām automātiskās informācijas apmaiņas sistēmām, kas jau darbojas un Eiropas Savienības standarti un pieredze būtu jāņem vērā, izstrādājot globālus standartus, kas būtu savietojami ar pašreiz pastāvošajiem automātiskās informācijas apmaiņas standartiem. Tas samazinātu slogus nodokļu administrāciju un samazinātu arī tos, um, to izdevumus un izdevumus ekonomiskiem operatoriem. Es gribētu arī piebilst, ka kopējā Eiropas Savienības pieeja automātiskai informācijas apmaiņai nebūs pretrunā ar pūliņiem, ko veids G8, G20 un SAO, lai izstrādātu vienotu globālo standartu. Gluži pretē Eiropas Savienības un SAO jāturpina sadarboties cieši, lai veidotu automātisku uh, Uh, informācijas apmaiņas sistēmu globālā mērogā. Liels paldies uh, Kermota kungam un tagad dosim vārdu Luisa kungam, kurš ir politikas konsultants Action Aid paldies, mana organizācija augstu vērtē iespēju uzrunāt šo komitejas sanāksmi brīdī, kad eh, jautājums par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir ļoti aktuāls. Mūsu organizācija pārstāv Eiropas Savienības dalību valsts un vēl uh, eh, 37 valstis eh, citviet pasaulē. Uh, Jāsaka, ka mums vairāk būtu sakāms, kas par uzklausīšanas otro sadaļu, proti par uh, uh, informācijas sistēmas paplašināšanu uh, globāli bet visas valstis, tā skaitā arī attīstības valstis, var pievienoties šādai sistēmai. Ir jāpanāk arī, lai uh, tai pievienotos nodokļu paradīzes. Mēs uzskatām, ka ir uh, šie standarti jāpieņem visā Eiropas Savienībā un jāpanāk, lai šie standarti kļūtu globāli. Un it īpaši tagad pastāv iespējas arī, ka apvienotās karalistas aizjūras teritorijas pievienosies šīm pilotu projektam par automātisku informācijas apmaiņu. Mēs vēlētos pievērst komisijas komitejas uzmanību trim iespējamiem klupšanas akmeņiem uh, gadījumā, ja šie labumu guvēji atrodas ārpus Eiropas Savienības un G20. Bet es domāju, ka ESAO un citi speciālisti, kas strādā pie šiem globāliem standārtiem, par, ir, par šiem jautājumiem ir informēti. Tagad vispirms par uh, divpusējiem fatka uh, nolīgumiem un, uh, protams, šeit liela ietekme būs uh, lielākajām ekonomikām, lai panāktu, ka arī offshore iesaistās šajā sistēmā. Pastāv risks, ka šie standarti varētu apstāties pie Eiropas Savienības robežām un ka netiks izdarīts spiediens uz offshoriem, lai tās daudzpusēji un automātiski īstenot informācijas apmaiņu. Un pastāv briesmas, ka tas varētu izveidot divu līmeņu sistēmu, ka būtu valstis, kurām ir zema līmeņa e, informācijas apmaiņas instrumenti, kas neatiecas uz nodokļu paradīzēm un e, valstis, kurām šie standarti ir augstāki. Un tādēļ ir nepieciešams panākt Uh, apņemšanos, uh, lai šī piecu valstu iniciatīva tiktu attiecināta uz visu Eiropas Savienību, bet lai šai procesā iesaistītos arī tās valsts, ar ko Eiropas Savienībā ir līguma, tā skaitā attīstības valstis. Ja, uh, ja šī, šī iniciatīva ir jākļūst par globālu platformu, tad ir jānodrošina attīstības valstu piekļuve uh, informācijas plūsmai uh, ar automātisku tūlītēju apusējumu ieviešanu, jo attīstības valstīm vienkārši trūks līdzekļu, lai uh, šādu apusējums principu tūlīt ievērotu. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams uh, īstenot apmā, informācijas apmā par nodokļiem un tirzniecību ar šīm valstīm. Un uh, Eh, tāpat eh, būtu eh, kapacitātes veidošana jāturpina, lai tām jurisdikcijām, kurām netiek uzreiz attiecināti apusējības principi, būtu paredzēts pārējas periods, un par to jau arī runā SAO, ASV un citos fórumos. Tāpat uh, informācijas apmaiņa par noguldījumiem un finansiāliem ienākumiem ārvalstīs būtu ļoti uh, liederīga arī attīstības valstīm un informācijas apmaiņa starp um, nodokļu iestādēm varētu būt liederīga, ja to orientētu arī uz atsevišķām nodokļu maksātāju grupām un ja notiktu simultā, vienlaicīgi auditi. Šāda sadarbība var dot reālus augļus. Šāda sadarbība ir paredzēta daudzpusējā. Ja Uh, konvencijā par palīdzību nodokļu jautājumos, bet jāsaka, ka neviens Eiropas Savienības nodokļu paradīze nav parakstījis šo konvenciju. Un uh, kad notiks pārējos FATKA uh, informācijas apmaiņas sistēma, tad šīs valsts vēl mazāk vēlēsies parakstīt šo konvenciju. Ir jāpieliek pūliņi, lai panāktu, ka nodokļu paradīzes uh, paraksta šo konvenciju. Paldies, Antluiza kungs. Un visbeidzot vārds Rosels kundzei, kas ir Eiropas Banka federācijas fiskālās komitejas priekšsādātāja. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Pirmkārt, Eiropas Banka federācijas vārdā paldies jums par uzaicinājumu šodien piedalīties jūsu uzklausīšanā Un paldies par iespēju arī tad dalīties arī ar mūsu domām, ar jums. Ar iepriekšējo sesijas periodā mēs arī redzējām, kas notiek Eiropas bankas, ļoti ātri saprata, kādai šāda Eiropas Savienības iniciatīvai būs tiešā ietekmes viņu darbu. No demokrātiskās skatpunktā, protams, tas bija līdzinējā praksa bija ļoti kritizēta. Kā gan varētu būt, ka viena valsts var uh, uzspiest savus noteikumus citām valstīm bez jebkādām konsultācijām? Eiropas nodzīvotājiem, nodokļu maksātājiem, protams, ļoti svarīgi nodrošināt demokrātiskos procesus un arī, arī savstarpēju principu ievērošanu. Un arī tas nozīmē arī šo principu saskaņošanu starp savu valsti un izcelsmes valsti. Tad Eiropas Banku federācija, mēs pārstāvam vairāk nekā 4500 dažādas bankas Eiropā. Uh, Un līdz ar to mēs veidojam arī bāzi, lai pārunātu FATKAS priekšlikumu. Un tā tiešo ietekmi uz bankām un arī valsts ieņemumu dienestiem. Un mēs pārunājam arī FATKAS šeit priekšlikumu un arī mūsu iespējamos virzienu. Uzreiz mums skaidri kļuva, ja mēs atklājām personas um, Mm, privātu informāciju ASV iestādēm, tas reiz nonāk arī tiešā pretrunā ar Eiropas saimnības un uh, nacionālām tiesībām. Tādēļ mēs šodien uzsveram uz svarīgākiem jautājumiem. Līdz šim mm, mazāk kā desmit nolīgumi ir parakstīti. Turklāt, skatoties uz, kas ir domāts, kas ir reālais ieviešanas grafiks, kas būs jāievēro bankām, mūs reāli satrauc, cik lēni tas tomēr viss notiek. Skatoties standarta modeli, finanšu iestādēm būs pienākums ievieš šīs sistēmas līdz decembra beigām, šī gadam beigām. Bet mēs nekādā veidā nezinām īsti, kādā veidā tas būtu jādara, kāds ir detalizēts prasības. Un tāpēc mēs Banka federāciju uzskatām, ka a, šīs fatkā kļūst par ļoti nopietnu izaicinājumu Eiropas bankām. Tad arī būtu jādara viss, lai Eiropas bankas tomēr varētu to ievērot. Te divi modeļi, pirmais un otrais. Mēs uzskatām, ka ir jāpanāk, ka Eiropas valsts paraksts pirmo atbalsta, pirmo modeli. Tas nozīmē, ka tiek izsniegta informācija tikai vienīgi e, vietējai e, nodokļu iestādēji. Un tālāk tad vietējās nodokļu iestādes var šo informāciju tālāk nodot ASV. Mēs vēlamies arī, protams, panākt skaidrību par uzlabotiem automātiskiem informācijas apmaiņas nolīgumiem. Uh, FATKAS eh, ieviešana saskaņā pirmo modeli liktu bankām galvenokārt ievērot divas prasības. Pirmkārt, izskatīt līdzinējās klientu datubāzes, lai arī atrastu tos klients, kuriem būtu kaut kāda saikne ar ASV, nu vai nu viņi tur reģistrētu dzīves vietu, telefons vai kaut kas tam līdzīgs. Otkārt, mums ir jāveic ļoti visaptarošā Eh, analīzes vietas, lai saprastu, kuri tie ir ASV rezidenti, kuri kļūst par atsevišķu Eiropas banku klientiem. Jā, mums jau ir spēkā zināmas sistēmas, kuras mums, protams, ļauj arī identificēt arī izmaiņas personas datos. Tas tomēr ļoti nopietns izaicinājums finanšu iestādēm. Un līdz šim mums ir bijis jāinvestē ļoti daudz darba, lai īstenot šo milzīgu projektu, arī izmainot līdzinējo posteņu sistēmas un arī ieviešot jaunos posteņus līdzinājās sistēmās. Mums šobrīd ir tikai viena sistēma, par, kas atbild tieši par tikai attiecībām ar klientiem, bet tāds reāli jau nemaz nav. No juridiskā skatu punkta Eiropas Savienībā bankām jau ir spēkā sava sistēma, kas arī nodrošina atbilstību noguldījumu un uzkrājumu mm, direktīvai. Un 2010. Eh, gadā 3,4 miljonu ierakstu tika nodrošināta kā apmaiņa uz šīs direktīvas pamatām. Es tomēr skatu, ka mums ir kāds jāņem vērā līdzinājā likumdošana, kuri noteikti arī standārti. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības ziņošana tomēr netiktu ieviesta, jo šāda ziņošana Eiropas Savienības ietvaros uh, radīja tikai papildus izmaksas bankām un istoriju klientiem. Mēs gribam, lai būtu tiešāka saikne starp līdzinājumu direktīvu un nākotnes fatku, jo Eiropā svarīgāko lomu jāspēlē Eiropas komisijai. Mans otrs komentārs ir tieši par šiem liede, izmaksu liederību. Nu, varbūt, ka, protams, politikas veidotāji vēlas nodrošināt šādu informācijas apmaiņu starp valstīm tomēr. Ir jāapšau tas, vai spējas arī mm, visas iestādes tik galā ar milzīgu informācijas uh, <clears throat> daudzumu. Nobeigumā vēlos iet, mm, secināt, uh, ka vajadzētu jums kā politikas veidotājiem tomēr pārdomāt galvenos principus, uz kuriem mēs balstām informācijas apmaiņu par nodokļiem, par informāciju par personu datām nodokļu iekasēšanas nolūkos. Ja dalībvalstis, protams, valdās pēc fatkas pieejas, tad informācijas apmaiņas apjoms šau, pieaugs milzīgos apmēros. Un tādā ziņā iespējams, ka viņi pat neņems vērā reālo faktu, kā uh, reāli noderīgā informācija vienkārši pazūd milzīgajā datu apjomā, un to vietējie nodokļu administratori nemaz nespējas kādā veidā izsijāt. Paldies! Thank you very much indeed, Mrs. Roswell. Now we'll have a joint debate. Paldies jums. Eh, tagad mums ir eh, debats ar eh, komitejas deputātiem. Un es pirms došu vārdu arī ēnu referentiem Pietkanēnas kundze lūdzu no tautas partijas. Paldies! arī personīgi vēlos pateikties visiem runātājiem par ļoti uh, interesantām uzrunām un ļoti liederīgiem un uh, būtiskiem komentāriem. Mēs redzam, ka mēs tā tiešām virzāmies uh, konkrēti, nevis tikai runājam riņķī un apkārt par labāku nodokļu administrēšanu un iekasēšanu. Un arī mūsu līdzinājās diskusijas atklāja šī soļu tālāko nozīmību. Es arī tiešām vēlētos, lai mēs nākotnē reāli arī domātu par šiem jautājumiem un arī aicinātu vēl arī mūsu uzaicinātos runātājus vēlāk par to izteikties. Bet mans pirmais eh, komentārs būtu tieši tur, kur beidz iepriekšā runātāja. Tas ir eh, jautājums par savietojamību. Manuprāt, eh, ir pienācis īstais laiks, lai Eiropas Savienība, ASV un OECD uh, tiešām apkopot savus spēkus un nodrošināt, ka gan šīs tehniskās un arī principālā ziņā mēs saskaņojam savas uh, rīcību politikas dažādos pasaules reģionos. Eiropā vadošā ir uh, iegul, uh, mūsu uh, noguldījuma, jeb arī ietaupījuma direktīva, un uh, ASV tas ir um, TCA. Tā kā mums ir uh, jau bijuši iestrādes līdz šim nodrošināt automātisko informācijas apmaiņu par nodokļiem iekasēšanu. Un kā mēs varam nodrošināt to, ka informācija par visdažādāk veikt noguldījumi un ietaupījumiem tiek uzreiz automātiski nodota atbildīgām nodokļu administrēšanas iestādēm. Par vienu lietu vēl nesam runājuši. Eiropas Savienībā šobrīd jau ir procesā jautājums par to, ko mēs varam nodrošināt starptautisko nodokļu maksātāju atzīšanas un savietošanas numuru, tad kā nodokļu maksātāja numurs starptautiskajā mērogā. Tas būtu milzīgs atvieglojums nodokļu administratoriem, valsts no ieņēmuma dienestiem un arī nodrošinātu lielāku drošību pašiem nodokļu maksātājiem. Otkārt, vēl papildus um, automātiskā informācijas apmaiņa pieprasa, lai mēs nodrošinātu arī labu augsta līmeņa datu aizsardzību un pašu nodokļu maksātāju tiesības. Treškārt, papildus um, ko parlaments ierosina iniciatīvas. Mēs varētu varbūt jau globāli vienoties un īstenībā sākt lietas arī kārtot Eiropā par izmaiņām grāmatvedības standartos un uh, uh audita standartos. Tas katrā ziņā būtu svarīgi, lai arī starptautiskie audita uzņēmumi varētu viegli orientēties un saprast, publicētajos datos, publiskotajos datos par katru attiecīgo valsti. Tālāk es aicinātu panākt vieno definīciju par to, ko nozīmē šis nodokļu paradīzes. Lai varētu arī efektīvāk tās apkarot un par tālākiem soļiem gan Eiropas, gan globālā līmenī. gan arī, piemēram, valsts līdzekļu tērēšanu, valsts iepirkumu organizēšanu. Tie uzņēmumi, kas galvenokārt darbojas tieši nodokļu paradīzēs, saskaņā ar šo definīciju un kā mēs tad pret viņa nosakām šos ierobežojumus. Un par ļoti smagiem atsevišķiem gadījumiem mēs vēl varētu runāt, kad iespējams, ka varētu pat atsaukt atsevišķu banku licences, kuras turpinājušas darbības valstīs, kuras tiek uzskatīts par nodokļu paradīzēm. Un visbeidzot koordinētās rīcības, kas pasākumi pret naudas atmazgāšanu. Es uzskatu, ka tas katrā ziņā būtu ļoti liederīgi, ja mēs gan ASV, gan arī Eiropā varētu vienoties par to, ka eh, krāpšanās ar nodokļiem tiek uzskatīti un pielīdzināti nodokļu. Um, eh, naudas atmazgāšanai. Paldies. Thank you very much indeed, Mrs. Pitkanen. Paldies, mums Pitkanēns kundze. Tagad uzklausīsim visu politisko grupu pārstāvis un tad atkal došu vārdu mūsu viesiem. Un tad dosim atkal vārdu citiem deputātiem. Vārds sociālistu grupu vārdā Ferēras kundzei. Thank you very much, President. Paldies, priekšsādātāji. Es dienas gan, gan nesēnu referentu, bet aizstāju kolēģi. Paldies arī viesiem par viņu uzrunām. Man ir vairāk jautājumi. Tas ir pirmkārt ar stratēģiju saistīts jautājums par jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Ja mēs nodrošinām informācijas apņēmu tikai starp nelielu skaitu valstu, uh, Nu, tā ir viena lieta, bet ja nebūs vispārējās stratēģijas par to, kādā veidā varam bloķēt nodokļu paradīzes un tās juridikcijas, kas nedarbo, nesadarbojas, tad sanāks, ka mēs arī pat sodīsim tās valstis, kas ir mm, pieņēmušas caurskatāmākus noteikumus. Un gandrīz tā kā pilnīgi ignorēsim uh, un nekādā veidā nesodīsim tos, kas darbojas tad stumšos eh, darījumos. Mums būtu jāpanāk skaidrs atbildes no G20, piemēram, kāda ir stratēģija. Un Eiropas Savienībā un um, attiecīgās jurisdikcijās ASV mums jāpasaka skaidri, kāds būs spiediens uz to, lai panāktu, ka nodrošinam lielāku sistēmu caurskatāmību un caurs, um, caurskatāmību. OECD kādreiz piedāvā melno sarakstu, bet tas tika visu laiku īstenībā pārakstīts un nekad netika veikts nopietnāks pārbaudas par konkrētām rekomendācijām. Un tas tad ir par pirmkārt. Otkārt. Kermat kungam jautājums, kas pārstāv arī komisijas ģenerāla direktorātu nodokļu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi saprast, kāpēc nav bijis iespējams kas notiks, um, kā mēs sadalām Eiropas Savienību iekšēni ja mēs parakstām atsevišķos divpusējos nolīgumus citām pasaules daļām. Manuprāt, efektīvāk būtu, ja mēs panāktu šādus nolīgumus Eiropas Savienības vārdā. Piemēram, ar ASV. Balstoties uz 218. pantu Un trešais jautājums. Arī komisijai. Precīzi es aicinātu jūs paskaidrot smalkāk, kāds ir plānotais laika grafiks par administrīvās darbības direktīvu. Kā mēs varam te gaidīt, kas ir no jauna, un tāpat arī uh, iekrājumu direktīva? Un pats beidzamais jautājums ir saistīts ar attiecīgajiem grāmatvedības standartiem, to saskaņošanu. Manuprāt, tas būtu reāli svarīgi, lai precīzi noteikti mūsu pieeju par to, kas tad ir šīs cenu caurskatāmības veids un starptautiskā mērogā. Tur vēl daudz kas jāatrisina. Paldies! Thank you very much indeed. Liels paldies, Ferēras kundze. Alda vārdā Sofija Intvēlta, lūdzu. Paldies, priekšsētētāji. Es vēlētos eh, nedaudz pārfokusēt šīs eh, debates, jo tās lielā mērā notiek mana eh, pieprasījuma pēc. Es mēnešiem ilgi esmu to lūgusi. Uh, Es jau neesmu pret nodokļu izvā, cīņu m, mm, pret nodokļu slēpšanu tā tālāk visumā. Nu, te, man liekas, visi mēs esam viensprāts, ka mums ir jācīnās pret uh, nodokļu noziegumiem kā kaut ko amorālu, bet eh, mani uztrauc fatka, kas ir ārvalsts eh, tiesību akts, kas tieši ietekmēs ES pilsoņus ES teritorijā, jo tas ietekmēs, ietekmē ne tikai ASV pilsoņus, bet ES pilsoņus arī dzen. Pilsoņus, kas ir precējušies ar ASV pilsoņiem, pilsoņiem ar dubultpilsonību, pilsoņiem, eh, kuriem ir bērni, kas tur mācās, kas pati tur paši tur mācās, vai uh, varbūt atrodas tur zinātnisko pētījumu sakarā un tā tālāk. Tā kā tas ietekmē tiešā veidā mūsu pilsoņus un jautājums, vai mēs būsim tikpat pašapmierināti, ja Krievijas valdība darīt kaut ko līdzīgu, vai Ķīnas valdība darīt kaut ko uh, līdzīgu, vai mums nav jābūt kungiem pašiem pār savu uh, likumdošanas procesu, jo var gadīties tā, ka mēs beigsim mm, ar kaut kādu ļoti līdzīgu politiku fatkai, bet runa ir par demokrātisku procesu, par parlamentāro uzraudzību, par mūsu pienākumu aizsargāt mūsu pašu pilsoņu tiesības. Nu, tas ar to varētu sākt. Tāpēc vēlētos fokusēties uz šo aspektu Tātad ekstrateritoriālo eh, eh, piemērošanu ārvalstu likumam mūsu teritorijā. Es eh, ļoti priecājos, ka šeit ir kāds klāt, ka šeit piedalās arī ASV administrācija un SAU, tas gan ir caur video konferenci, nu, bet lieliski izmantojam modernās tehnoloģijas, taču mēs vajadzēja uzaicināt arī datu aizsardzības koordinātoru, jo datu aizsardzības iestādē noteikti būtu kas sakāms, jo viņi varētu vairāk pateikt par ēs politiku un par to, kas notiek, ja tiek slēgts transatlantisks nolīgums. Vai, uh, un ar viņiem ir jākonsultējas šādos gadījumos, ja tiek slēgti šādi nolīgumi. Uh, Protams, cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, jā, tas ir mūsu kopīgs mērķis, par to nav ilgi jādebatē. Taču es kā demokrāta nedomāju, ka mums ir jāveido slepenas politikas. Politikas atmazgāšana nav nekas labāks par izvairīšanos no nodokļiem. Mums nevajadzētu pa sētas durvīm ievazāt kaut kādu likumdošanu, un tāpēc Es ļoti gribētu zināt, pēc 14 mēnešiem, kad esmu lūgusi komisiju e, gūt pieju dokumentiem par sarunām, kas notiek starp e, ASV un Eiropas komisiju, jo pirmoreiz, kad es e, lūdzu šos dokumentus, komisija sacīja, nu, ziniet, mēs gandrīz neesam koncentrējušies, jo tas mūs neskatā no nu, mūsu kompetences, tas ir dalībvalsts kompetences tie nodokļi. Nu, un, kad es beidzot oficiāli pieprasīju dokumentus, es uzzināju, ka ir tūkstošiem dažādu, burtiski tūkstošiem dokumentu, un daži, ko es saņēmu, bija tā, ka tur puse bija izsvītrota, tātad aizslepenot, atskaitot eh, lapušu numurus, tātad mēs nezinām, kas ir mūsu sarunu partneri, ar ko mums ir sarunas, Mēs pat nezinām, ar kuru iestādi uh, notiek sarunas ASV. Uh, tas ir līdzīgi, kā tas bija par datu aizsardzības nolīgumu. Komisijas priekšsēdētāja kungs, vai mēs tiešām šodien varam dabūt dokumentus pilnu uh, komplektu, lai zinātu, ko jūs apspriežat. Nu, lūdzu, atveriet šo informāciju. Jūs gribat, lai pilsoņums atklāja visus savus personas datus, un mēs arī gribam zināt, ko jūs tur uh, runājat. Un, ja mēs runājam par izvairīšanos no nodokļiem, to apkarošanu, tas ir jādara demokrātiski, atklāti, un tas ir jāpakļauj, jāpakļauj parlamentu uzraudzībai. Jā, mums arī jāpild savs pienākums, nevis vienkārši jāpasvītru, tātad jāliek paraksts uz kaut kā, par ko mums nav nejausmas. Tālāk savstarpējība. Daudz par to tiek runāts. Es vēlētos zināt, ko tad eh, reciprocitāte praksē nozīmē, vai tā patiešām pastāv. Eh, citās jomās, kur ir translantiskie nolīgumi, šis savstarpējības vārds tiek eh, cilāts, bet es nezinu, vai tas eksistē. Pār starpvaldību nolīgumiem. Dzirdēju, ka dažas valsts ir parakstījušas šos nolīgumus, kas nav stājušies spēkā. Nu, tas problēmu neatrisina. Tas vienkārši uh, nobīda problēmu no finanšu institūcijām, kas, protams, ir labi, kāpēc mums apkraut viņus ar datu nodošanu nelikumīgā veidā, bet ir vienošanās ar dalību valstu valdībām un ASV eh, nepadara šo, šīs informācijas nodošanu likumīgu. Un es esmu redzējusi iekšējo paziņojumu, kur komisijas dienesti paši atzīst, ka datu nodošana ir ES tiesību aktu pārkāpums. Kāpēc komisija šo faktu nav prezentējusi, kāpēc mēs par to nerunājam? Mēs vēlamies informācijas apmaiņu, jā, mēs vēlamies cīnīties pret izvairīšanos no nodokļiem, bet atbilstošā uh, ietvarā, ievērojot pilsoņu tiesības, un pilsoņiem ir jāzina, kādas tās ir un līdz ar to starpvaldību nolīgumu nav problēmas risinājums, un tāpēc es vēlētos piedāvāt šai komitejai, lai mēs oficiāli pieprasītu IDPS izanalizēt eh, tātad šos starpvalstu nolīgumus un dot savu atzinumu. un es arī piekrīstu kolēģiem, ja tiek slēgti nolīgumi, jā, būtu jābūt vienam nolīgumam starp ASV un ES, nevis uh, kaut kādi asimetriski divpusēji nolīgumi, kas būt, būtībā nemaz nav ūdens droši. Un tagad, kad divas valstis ir atteikušās no savām veto tiesībām, es domāju, ka mēs īsto mandātu tomēr varētu saņemt šīm sarunām. Ņemot vērā, ka mēs atrodamies šajā situācijā, kur mēs apsveicam fakto valstu likumi tiek piemēroti mūsu teritorijā, uh, ir Eiropas Savienības vājuma pazīme. Mēs varam vainot tikai sevi, jo mēs nespējām šeit izveidot pašu savu politiku, bet ASV varbūt ir ļoti labs modelis, varbūt pat, ka ir lielisks modelis. Tas ir jāizpēt. Bet te runa par principu. Ja Puķenkungs atnāks un teiks, man ir Krievu fatka, Kirilicā, nu ko tad darīsim, apsveiksim to, un ja ķīnieši izdarīs to pašu, mēs arī to apsveiksim. Es domāju, ka diez vai. Es domāju, demokrātiskais process ir tikpat svarīgs, kā tas viss pēc būtības. Paldies, Intelts kundze! The data protection is not a competence of these committees. Nu, šī nav īsti šīs komitejas kompetence, tā ir Lība komitejas eh, kompetence, tā kā šādi pagriez šo diskusiju. Bet šī ir uzklausīšana, šī nav likumdošana. Mēs būtu vienkārši, mēs uzaicinām cilvēkus, kam ir kaut kāda teikšana un datu nodošana ir ārkārtīgi svarīgs informācijas apmaiņas aspekts, jo mēs vēlamies, lai viss eh, šis veidojums būtu tiešām ūdensdrošs. Un, protams, ka juridiskā drošība ir svarīgs elements. Jā, protams. Bet svarīgi, es gribēju tikai norādīt, ka mūsu komiteja nav no kompetenta par juridisko aspektu. Gigolkungam vārds. Vispirms paldies par dalību Un paldies, ka ir arī Atlantijas okeāna otras puses pārstāvis ar videokonferenci šeit klāt. Un šis ir ļoti svarīgs brīdis apspriest šo jautājumu. Man ir jāsaka, ka Eiropa, un es piekrītu tam, ko sacīja Sofija Infeld, ir bijusi diezgan pašapmierināta runājot par izvairīšanos no nodokļiem, nav piedāvājusi realizējums risinājumus, un es arī nav veiksmīgi darbojas šajā jomā. Un konsensus principa arī šajā jomā nav. Un līdz ar to abās institūcijās mums ir valstis, kuras uh, no vienas puses pašas eh, darbojas kā nodokļu paradīze, bloķē visu šo procesu. ASV savukārt negaida, kad parādīsies starptautisks nolīgums ar pusēm, kuras nekad nevienosies, bet e, viņi uzliek nosacījums finanšu pakalpojumu sniedzējiem, la, e, kas darbojas ASV vai sadarbojas ar ASV pilsoņiem. Un tā ir jauna stratēģija, kas ir radījusi iespēju tagad patiešām panākt, zinām, progresu arī Eiropā. Un es gribētu teikt, ka tā vietā, lai apsūdzētu mūsu draugus uh, Amerikā. Mums vajadzētu viņiem pateikties, jo tādēļ, ka ir parādīsies šis ārējais faktors, mēs nopietni esam sākuši skatīties šo jautājumu. Un tagad Austrija un Luksemburga beidzot ir sākušas kustēties, pateicoties ASV izdarītiem spriedienam, un tāpēc ir interesanti vērot, ka daži no īstu pasākumu oponenti, uh, kas ir pret izvairīšanos no nodokļiem Eiropā, uh, jāskatās, ka viņi atkal ir par to, ka viņi drīzāk vēlas 27 atsevišķus nolīgumus. Un tai atkal jāatgriežas pie uh, veto tiesībām, uh, un šim, šai problēmai ASV veiksmīgi tikusi pāri. Jā, nu, protams, ka mēs gribam, lai mums būtu nolīgums, kuram pievienojas 27 dalībvalsts. Jā, protams, tas būtu labi, ja mums būtu uh, tāds spiediens, ko mēs varam izdarīt. Nu, būtu labi, ja mēs atbalstītu tās piecas valstis, kuras un vēl dažas, kas vēlas pievienoties šim eh, klubiņam, kas vēlas virzīties uz priekšu. Un, protams, ka mums ir nopietni jātiecas pret tām problēmām, kuras tikko ieskicēja Intvelds kundze, jo datu aizsardzības svarīgs jautājums bet mums ir eh, varbūt jāvienojas par šo pamat pieeju, jo tikai fatkas pieeja pagaidām ir parādījusi eh, kaut kādus taustāms rezultātus. Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu ir sākušies, sākusies jau 20. gados, un kopš tā laika mēs arī cīnāmies ar šo problēmu, un īstenībā Eiropā nekur tālu ar to neesam tikuši. Tāpēc es vēlētos redzēt, Sofija, arī no jums šādu emociju līmeni, kāds jums ir par datu aizsardzību, arī mm, attiecībā uz izvairīšanos no nodokļiem. Nu, ja mēs to līdzsvaru panāksim, mēs vienosimies. Daži precīzi jautājumi. Es vēlētos uzdot dažus jautājumus manam kolēģim ASV. Uh, ja mēs skatāmies uz šo, šo look-through uh, pieeju fatkā, tā vēl nav publicēta, bet cik tālu es zinu, Sofija uzdeva jautājumu par savstarpējību. Es gribu zināt, vai jūs pieļausiet pilnu savstarpējību arī šajā sakarā, tad, kad mēs runāsim par korporācijām Delavērs štatā, piemēram, kur jūs varat nodibināt eh, kompāniju, neuzrādot, kurš ir patiesais labuma guvējs. Tātad vai tiešām būs pilns caurskatāmības pieeja? Otrs jautājums. Eiropas Banka federācijas pārstāvēja, man bija pārsteigums dzirdēt, eh, ka jūs sacījāt, ka ir uh, juridiski apsvērumi jo Ilusu uh, locekļi bija tieši avangardā daudzās dalību valstīs, lai aizstāvētos pret uh, e, automātisku informācijas apmaiņu un aktīvi palīdzēja uh, veidot dažādas, teiksim, schēmas e, attiecībā uz izvairīšanos no nodokļiem. Uh, Bet vai jūs tiešām vēlaties būt, eh, nu, tāds eh, ticams starpnieks? Vai jūs esat savā asociācijā veikuši kādu pētījumu, lai papētītu vēsturi un, un eh, pašreizējo situāciju un paskatītos, kā jūsu pašu asociācijas vai federācijas biedri atbalsta izvairīšanos no nodokļiem? Un es, jau, es vēlētos jautāt, ko nozīmē šī automātiskā informācijas apmaiņas procesa iedibināšana informācijas pēc pieprasījuma sistēmas vietā, kura izgāzās. Un tagad jūs varbūt skaidri varētu mm, pateikt, ka šī iepriekšējā pieeja nekur nenoveda, ne pie kā nenoveda, un mums ir jāpāriet pie pilnas automātiskas viedokļa apmaiņas. Un komisijā vēlos jautāt, kāds ir darba grafiks, kā tiek plānotas sarunas, ar valsts, dažādām valstīm. Un kā jūs domājat atbalstīt tās piecas dalību valstis, kuras pašlaik strādā pie pilotu projekta? Es tur visas tās jūs kopējās saistības un attīstības īsti nesaprotu. Paldies! Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Stērkungam vārds. Paldies. Es varbūt nebūšu tik emocionāls kā Infelds kundze, bet, eh, bet es saprotu vairumu no viņas uh, remarkām. Un es varu apliecināt, ka Ķīna nenāks klajā ar eh, ķīniešu fatku tuvākajā nākotnē. Diez vai. Paldies visiem runātājiem kas uzstājās. Un īpaši Rozvalds kundzei jūsu nostāja ir kaut kas tāds, ko es uztveru ļoti nopietni. Īpaši divas piezīmes par to, kur jūsu secinājumi. kas slaptā veidā ir brīdinājums, un to es augstvērtēju. Daži jautājumi. Fatka ir labi domāts projekts, kas uh, var uh, izveidoties par briesmoni un kļūt par šķērsli pārobežu ekonomiskajām aktivitātēm. Varbūt kāds no Eiropas komisijas varētu atbildēt uz šo jautājumu. Nu, es saprotu, kas aizstās tā, kāds ir mērķis, bet mums vajadzētu ņemt vērā to, ka ekonomiskā izaugsme, ekonomiskās aktivitātes nevajadzētu bremzēt ar kaut ko, kas ir fatka. Otrais jautājums. Fatka var stimulēt uh, tādas telpas rašanos, kurā palielinās birokrātija, kas, protams, radīs noteikts izmauksmes. Un Rozvalds kundze, vai es varu jums pajautāt, jūs, jūs pakomentēt šo tēmu? Es piekrītu Infelds kundzes bažām par personas datu aizsardzību. Uh, Es tam pilnībā piekrītu, esmu jūsu pusē šajā jautājumā. Un uh, varbūt eh, Kermod kungs no Eiropas komisijas, jūs varētu arī vēl kaut ko par to pateikt. Un visbeidzot jautājums, kāda ir finanšu ministru nostāja Ekofin padomē? Uh, vai šis priekšlikums jau ir ticis apspriests Ekofin padomē un kāda, lūk, ir uh, ministru pieeja. Paldies! Paldies! Tālāk uh, došu vārdu stakungam. Vai esat gatavs komentēt man kolēģis teikumus? Tā, ka kungs, jūs mūs dzirdat? Un Prauskungs, vai jūs tur vēl esat? Stākungs, vai jūs mūs dzirdat? Es gribētu dot jums vārdu, lai jūs varat komentēt to, ko tikko ir sacījuši kolēģi, vai esat gatavs? Es atvainojos, jo mums pazūda savienojums pēdējās pāris minūtes, bet tagad, eh, bet es pacentīšos atbildēt uz eh, lieliskajiem jautājumiem. Nu, jautājums par to, cik ātri ir īstenojama fatka. Kā jūs sacījāt, mums ir bijušas diskusijas Eiropas Banku federācijas pārstāvē varu sacīt, ka varbūt būtu vērts strādāt ar savām valstīm un valdībām, jo mēs vēlamies panākt ātru progresu. Šķiet, ka ir jautā, eh, problēmas ar video kvalitāti. Mēs jūs dzirdam. Um, and, and by the way, on the issue... Runājot par ātrumu. Es zinu, ka pirmais ziņojums par informāciju ir paredzēts 2015. Eh, gadā, un mēs cieši sadarbojamies ar eh, dalību val, ar, ar, ar valstīm, kas ir iesaistīts. Vēlētos runāt par eh, globālu jurisdikciju iesaistīšanu lai eh, veikt šo pārēju no tām jurisdikcijām, kuras iesaistās un tām, kuras neiesaistās, lai varētu īstenot šādu pieeju. ASV uh, eh, ir pateikusi šīm jurisdikcijām, ja jūs vēlaties investēt ASV tirgu saskaņā ar mūsu tiesību aktiem, jums ir jāslēdz ar mums vienošanās, uh, lai mēs varētu nodrošināt to, ka ASV pilsonim ir konts jūsu bankā, un tas ir ļoti veiksmīgs veids, kā mēs varam panākt, ka šīs te it kā neiesaistījušās jurisdikcijas tomēr ierastos pie mums sāktu sarunas, un es esmu pārliecināts, ka galu galā mēs tomēr panāksim vienošanos. Runājot par ekstra teritoriālo jautājumu Es saprotu, ka cienījamie deputāti saprot, ka ASV neuzspiež šo ekstrateritoriālo aspektu. Vienkārši mēs sakam, ja jūs vēlaties investēt mūsu tirgu, tad mēs sagaidām, ka jūs spērat noteikti soļus, kas nodrošinātu to, ka nenotiks izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Un tas skar jebkuru valsti pasaulē, īpašajos tauti, taupības laikos. Jo vairāk cilvēki nemaksā nodokļus, jo lielāks sloks ir jānes, jāiznes tiem, kuri šos nodokļus attiecīgi valstīs maksā. Uh, Un tā tad tāpēc mēs vienkārši pasakam, ja vēlaties investēt ASV, jums ir jāpiekrīt šīm normām. Un runājot par uh, savstarpējību uh, starpvalstu nolīgumos, runājot par procentu ienākumiem, dividendēm, mēs jau apmainamies ar šo informāciju un varbūt pat daudz plašāk uh, nekā pieprasa fatka. Šāda informācija jau pārstāv. Tāpēc ir vajadzīga šāda ekvivalenta informācijas apmaiņa. Un administrācija savā budžeta priekšlikumā ir iekļāvusi normu, kas uzliks par pienākumu ASV finanšu institūcijai sniegt šādu uh, informāciju. Mums tas mums ir jāiet ar kongresu, lai to apstiprinātu, bet mēs esam apņēmības pilni to izdarīt. Tad, kad mēs to būsim izdarījuši, tālāk eh, runājot, piemēram, par patiesā labuma guvējiem uzņēmos vai firmās Delaware, nu, šeit mūsu finanšu institūcijai būs jāizskata cauri attiecīgais uzņēmums, un būs jāsniedz tāda pati informācija, kāda tiks pieprasīta no eh, partneru valsts eh, starptautiskā nolīguma um, ietvaros. Paldies, Taka kungs, un tagad došu vārdu Proskungam no SAO. Proskungs, jūs tur esat? Šķiet, ka esam zaudējuši šo savienojumu. Tālāk došu vārdu Kērmoda kungam. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, izskriešu cauri tiem tiešajiem vai tiem jautājumiem, kas tieši vai netieši bija adresēti man kā komisijas pārstāvim. Uh, Un varbūt es arī pievērsīšos dažādu sistēmu savietojamībai attiecībā uz automātisku informācijas apmaiņu. Mūsuprāt, šis punkts ir ļoti būtisks, jo tā kā pastāv atšķirīgas nodokļu sistēmas pasaulē, ir jāpievērš liela uzmanība arī uh, Eh, tam, kādu eh, kā ASV pieprasa informāciju par citas kategorijas eh, personām nekā tās, kas, kas tiktu mm, pieprasīts Eiropas Savienībā. Šeit ir runa nevis par rezidentiem, bet par pilsoņiem. Tālāk ir arī jādomā par identifikācijas numuriem, jeb TIN un uh, komisija arī ir pieņēmusi rīcības plānu krāpšanas un apkarošanai, un uh, mēs arī paredzam risināt šo jautājumu, lai noteiktu Eiropas Savienības nodokļu maksātā identifikācijas numuru, kas arī tiktu izmantots uh, automātiskajā informācijas apmaiņas sistēmā Tāpat arī direktīvā par grāmatvedības uzskaitu šie jautājumi tiks risināti un komisārs Barņē ir paziņojis, ka mēs aktīvi īstenosim pagājušajā nedēļā pieņemtos Eiropadomes secinājumus. Viens no precīziem jautājumiem bija par konkrētiem termiņiem, kā varētu tikt grozīt administratīvās sadarbības direktīvu šai jomā. Un ja mēs runājam par administratīvās uh, sadarbības direktīvas grozījumu, tad mēs jau uh, sagaidām uh, šos grozījumu projektus tuvāko nedēļu laikā. To mēs varētu darīt jau jūnijā, un mēs domājam, ka arī attiecībā uz grāmatvedības uzskaidi rīcība notiks uh, strauji. Un um, uh, uh, jautājumu, ko uzdeva mm, pirmie runātāji, jāsaka, ka mēs arī par šiem jautājumiem esam ļoti daudz domājuši, sekojuši šā jautājuma attīstībai gadu gaitā. Bet es varbūt varētu šim jautājumam pievērsties atbildot konkrēti uz uh, Intveldes kundzes uzdotiem jautājumiem. Bija punkts par uh, to, ka pastāv risks, ka būs divpusēji e, līgumi un sašķeltība un ka tas varētu radīt sarežģījumus. Tieši tādu situāciju mēs Eiropas Savienībā nevēlētos un tādēļ arī mēs e, ierosinām ātri grozīt savstarpējās e, palīdzības direktīvu, lai izvairītos no tādas situācijas, ka atsevišķi līgumi tiks slēgti Eiropas Savienībā, kad uh, Uh, Eiropas Savienības dalību valstis uh, reaģēs uz uh, lielākās labvēlības statusa noteikšanu saistībā ar sadarbības direktīvu un savstarpējās palīdzības direktīvu. Tāpat uh, tika uzdots jautājums, vai nebūtu vērts paraudzīties ārpus uh, Eh, Eiropas Savienības ASV eh, nolīguma, iespējamā nolīguma robežām. Un var būt Eiropas Savienībai tiešām būtu jāizmanto sava ietekme, un mums ir nolīgumi ar Šveici un citām jurisdikcijām attiecībā uz uzkrājumu, eh, saskaņā ar um, uzkrājumu direktīvu, bet uh, šie nolīgumi neparedz automātiski informācijas apmaiņu. Protams, būtu pozitīvi, ja mēs pievērstos šai lietai, bet ir arī grūtības tādas, ka tā tika ierosināts fatka savulaik. Tas, šī sistēma nebija paredzēta kā informācijas apmaiņas sistēma, bet gan kā informācijas sistēma, kas nodrošinātu, ka Eiropas, ka ASV nodokļu maksātāji samaksātu visus nodokļus, kas tiem būtu jāmaksā. Uh, mums nav arī iebildumu pret uh, nodokļu administrāciju sadarbību. Bet vedot sarunas ar ASV valsts kasi, mūsu dalību valstīm un banku nozares pārstāvjiem, mūsu uh, mērķis, tā kā nebija skaidrs sarunu vešanas mandāta sarunās ar ASV, mēs vēlējāmies izveidot tādus nosacījumus, lai izveidotu uh, zināma veida informācijas apmaiņas sistēmu, balsoties uz tiem principiem, kas mūsuprāt ir atbilstošāki informācijas apmaiņas uh, īstenošanai starp jurisdikcijām un lai integrētu arī datu aizsardzības aspektus uh, nolīgumos par dubultās nodokļu aplikšanas novēršanu. Mēs uzskatām, ka FATKAS uh, Uh, otrais modelis varbūt nebūs īsti piemērots uh, jurisdikcijām, kas savstarpēji vien otrai uzticas, bet mums ir arī jādomā par pilsoņu tiesību garantijām. Tik uzdots jautājums arī par savstarpējību. Ko tas nozīmē? Mūsu izpratnē savstarpējība uzkrājuma direktīvas konteksta uh, nozīmē to, ka mēs dodam otrai pusē to, ko tā eh, sagaidām saņemt no tās pretī. Un mūsu nodomu uh, deklarācija ir ļoti svarīga. Ja šāda sistēma tiktu izveidota, tā balstītos uz savstarpējības principiem, lai abu, eh, tā darbotos abu pušu interesēs. Un visbeidzot, um, Intvelds kundze arī pacēla jautājumu par atklātību un piekļuvu dokumentiem. Es nevaru jums sniegt oficiālu atbildi, jo patiesībā uh, jūs jautājums ir adresēts komisijas ģenerāla sekretāra. Mēs, bet varu jums teikt, ka nekad neesam slēpuši to, ko mēs darām. Sarunās ar ASV un dažām dalību valstīm, dažkārt pat ar visām dalību valstīm, mēs centāmies nodrošināt to, lai mēs uh, sasniegtu rezultātu, balstoties uz manis teikt, uh, teiktajiem principiem, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu. Un mēs arī apzināmies potenciālās problēmas datu aizsardzības jomā. Mēs esam uh, informējuši dalību valstis par uh, noteiktiem ierobežojumiem, kas būtu jāparedz. Mēs uh, runājam par katras valsts vietējo juridisko pamatu attiecībā uz informācijas savākšanu un apstrādi. Šie jautājumi, manuprāt, ir labi iestrādāti standārta nolīgumos ar dažādām pusēm par izvairīšanu tās nodokļu ap atlikšanas. Un arī eh, informācijas eh, pieprasījuma normas arī ir iestrādātas eh, šajos nolīgumos jautājums par to, vai vajadzētu Eiropas Savienības un ASV nolīgums šajā jomā. Es uz to jau atbildēju, es gribu teikt, ka tā ilgtermiņā būtu interesanta iespēja. Eh, mēs tā no vienas puses skatāmies, ko eh, paziņo ASV puse un arī eh, apņēmība, kas tiek pausta gan globālā kontekstā, gan sadarbībā ar uh, Eiropas Savienību, tas nāktu par labu visām pusēm. Bet, kā jūs zināt, mums ir bijušas problēmas Eiropas Savienībā jau vairākus gadus, uh, jo trūkst kopējas nostājas par automātisko informācijas apmaiņu. Ja netiks panākt šādu kopēju izpratni dalību valstu vidū, tad mums būs grūti vest sarunas ar pārējo pasauli par uh, automātisku pilnīgu informācijas apmaiņas sistēmu bet tagad mēs eh, virzamies eh, uz priekšu straujāku. Dalību valstis ir paudušas atbalstu šādai sistēmai, un katrā ziņā, ja mēs darbotos kopā, mēs būtu daudz stiprāki. Gigaut kungs uzdev jautājumu par termiņiem. Es jau daļēji atbildēju. Šie termiņi ir ļoti īsi attiecībā uz mūsu sagatavojamiem priekšlikumiem Eh, termiņi sarunām ar trešajiem valstīm par uzkrājumu nolīgumiem būs atkarīgi no šo valstu reakcijas. Šobrīd esam nosūtījuši vēstules šīm jurisdikcijām, tagad mums veidojas pirmie kontakti, un mēs kā komisija uzstāstim, lai risinājumi tiktu rasti pēc iespējas ātrāk. Mums nav tādu stingri noteiktu gala termiņu, bet mums ir jāvirzās uz priekšu pēc iespējas ātri. Vai mēs atbalstam G5 un ko tas nozīmē? Jā, mēs principus atbalstam, bet mēs vēlos, vēlamies izveidot vispārēju Eiropas Savienības uh, diskusiju ietvaru un tādēļ mēs arī strādājam pie uh, direktīvas projekta, lai paplašinātu savstarpējās palīdzības direktīvu. Un šeit uh, nav runa par uh, konkurenci starp dažādiem standartiem. Mēs vienkārši saprotam, ka šis piecu valstu paziņojums ir mm, pauž apņēmību virzīties tālāk automātiskās informācijas apmaiņas jomā, un mēs esam gatavi turpināt diskusijas ar visām 27 dalību valstīm un virzīties uz priekšu tuvāko mēnešu laikā, cerams, līdz gada beigām, ieviešot šo praksi bet uh, mēs arī vienlaikus sagatavojam tiesību aktu grozījumus. Jautājums tika uzdots arī par to, vai FATKA kļūst reiz par briesmoni. Es patiesi ceru, ka tā tas nenotiks, jo pretējā, vai, tā, vai FATKA varētu nodarīt kaitējumu ekonomikai. Ja šī sistēma tiks viedi izstrādāta un ieviesta, tad tā nenotiks. Un, protams, sistēmas ir jāizmanto maksimāli efektīvi, un mēs, e, kā Eiropas Savienība, ESAO diskusijās varam ieguldīt savu pieredzi attiecībā uz informācijas apmaiņu uzkrājumu direktīvas kontekstā, un mēs varam sniegt savu pieredzi citām valstīm. Tālāk par datu aizsardzības jautājumiem es šķiet jau uz virkni no šādiem jautājumiem atbildēju. Protams, daktu aizsardzības jautājums paliks mūsu uzmanības centrā un mēs uh, pie tā strādāsim kopā ar dalību valstīm. Mēs gribētu cerēt, ka tas ir tikai procesa sākums, nevis beigas, un mēs apzināmies, cik dalībvalstīm ir bijis grūti ieviest savu laiku uzkrājumu direktīvu, un tagad būtu svarīgi lai šis uh, direktīvas grozījums tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk, lai aizpildītu tos uh, caurumus, kas sistēmā joprojām pastāv. Paldies, Kermota kungs, un tagad došu vārdu atkal proskungam no ESAU. Mums jau sāk pietrūkst laika, vai jūs neiebilstat, ja beigās došu jums vārdu? Nē, saka Intvalds kundze, uz vienu jautājumu komisija neatbildēja, proti uz jautājumu par ne tikai Eiropu, eh, ASV pilsoņu statusu, bet arī eh, to Eiropas Savienības pilsoņu situāciju un eh, to cilvēku situāciju, kam ir dubult pilsonība. Lūdzu atbildiet komisiju. I, I answer... Atbilde būtu tāda, ka, ja jums ir spēkā divpusējais nolīgums, starp vienu jurisdikciju Eiropas Savienībā un ASV, tad tas ir um, konkrētās dalībvalsts iestāžu pienākums aizsargāt savu pilsoni. Un tas, ko es teicu iepriekš, kāds ir atšķirības starp uh, situācijām, ja jums ir sākotnējs fakta, ja tas ir otrais modelis, kur neparedz um, nekādas bāģeres starp finanšu iestādēm un uh, ASV iekšā ieņēmumu dienestu, tad eh, vai arī šo, kas ir eh, nostiprināts līgumā. Es atvainojos, Sofija, bet tagad dosim vārdu OECD pārstāvim. Mēs arī būtu pateicīgi, ja jūs varētu iekļauties trīs minūtēs. Vai jūs mūs dzirdat, Pārskungs? Jāatzīst, nevarēju sekot diskusijām pēdējās 15 minūtes tehnisko iemeslu dēļ, bet ir divas lietas, ko es esmu arī komentēt. Likās viens bija jautājums par to, vai OECD arī tā kaut kādā veidā atsakās no standārta par informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma. Es vēlos arī norādīt uz Maikla Luisa. Uh, komentāru, kurš iepriekš ļoti skaidri uzsvēra. Lai arī automātiskā informācijas apmaiņa, protams, ir ļoti svarīga, un arī OECD valstis vēlas, protams, šo jautājumu kādā ziņā virzīt, bet tas nav vienīgais veids, kādā veidā notiek šī apmaiņa ar informāciju. Un risina arī izvairīšos no nodokļu maksāšanas ir arī citi veidi, kā piemēram informācija pēc pieprasījuma. Un arī, piemēram, nodokļu auditi un citas lietas. Un es nevajadzētu šodien mēģināt pateikt, kurš ir labākais no variantiem. Ir jāskatās varbūt visaptveroši risinājumi. Un uh, droši vien, ka būs arī tālākie arī pieprasījumi un izmeklēšanas skaitā arī atklāsies vēl citas lietas. Tā kā nav jautājums vai nu vai, bet drīzāk te jautājums, kā mēs varam summēt. Un, eh, ja mēs skatāmies šeit arī papildus no informācijas pieprasījumu, tad tieši pēc pieprasījuma mums ir bijis ļoti veiksmīgi, jo pie mums ir 70 valstis, 70 rekomendācijas, kuras arī ievēro valsts pasaulē, visā pasaulē. Arī valstis, kuras eh, pat tiek sasaistīts ar nodokļu paradīzes iedzienu, tomēr arī jau sadarbojas un um, šo informāciju nodod tālāk ar G20 ietvaros. Tā kā šī informācija papildus tam, ko jūs tagad apspriežat par automātisko informācijas apmaiņu. mums būs svarīgi saprast, kā arī šis automātiskais standārts notiks. Nu, te jāatsauc uz G20 uh, paziņojumu šā gada aprīlī, kur skaidri norādīts, ka mēs sagaidām, ka šo um, standārts vēršu uh, virs uz to, lai nodrošinātu automātisku informācijas apmaiņu, un G20 šajā gadījumā sniedz arī svarīgu ieguldījumu arī vienlaikus papildus tam, ko jau es saku, arī šī informācija pēc pieprasījuma. Ar Eiropas Savienības atbalstu. Nu, tā kā es atvainojos, varbūt paliek garām cits jautājums, bet, diemžēl, tie bija tehniskais pārāms. Paldies, tālāk, Lūdzu, kungs. Thank you, Chair. I'll try to be brief. Um... Paldies, visam īsi tas, ko sacīja Prostkungs. Nu, ja mēs uh, sakam, jā, arī citu veidā informācijas apmaiņu vēlam, bet mēs nesakam, ka jebko mēs pieņemam bez šaubām un bez apšaubīšanas. Tā kā mums ir jāskatās, kādā veidā mēs varam nodrošināt, lai iekļautu visus nodokļu maksātājus. ASV fatkas modelis ir tāds, ka Te skaidri noteikts arī pārkāpuma procedūras, kādā veidā noteikti, kuram tad īsti pieder konti un kādā veidā tad uzņems atbildību konkrētie uzņēmēji vai arī fiziskās personas. Tā kā te ir absolūti jāskatās, vai nu tad ir atsevišķais fórums, kurā var iekļaut arī šo dialogu ar Eiropas Savienību, un te ir skaidri atrunāts arī pārkāpuma procedūras, vai arī te ir kaut kas cits. Protams, tas rada papildus administratīvās izmaksas. Uh, Un droši vien, ka arī kolēģi par to runās arī vēlāk, bet uh, mums ir vienlaikus arī jāskatās uz uh, arī naudas atmazgāšanas direktīvu. Ļoti interesanti, ja jāskatās, ka, piemēram, banku nozare šobrīd atbalsta uh, publiskos reģistrus par uzņēmumu īpašniekiem. Uh, tas nozīmē to, ka viņi arī palīdz sakārtot šo jautājumu, lai zinātu arī savus klientus un arī pārbaudas mm, iepriekš veiktu par iespējamu naudas atmazgāšanas nolūkiem. Uh, Tā kā tas, kādā ziņā ir svarīgi, lai šādi reģistri būtu pieejami un arī faktu skatījumā tos varētu izmantot. Par jurisdikciju piemērošanu. Iespējamo faktu izmantošanas gadījumā. Tas, ko sacīja deputāti par to, ka atsevišķos slepenās jurisdikcijas varētu ieviest un arī šeit tā tām sadarboties. Nu, tas būtu vēlams un svarīgi, un te ir Eiropas rīcības plāns, un arī konkrēta izlēmīgā rīcība jābūt dalībvalsts līmenī tā kā šīs nodokļu paradīzes, eh, slepenās jurisdikcijas, nu, šobrīd nav viss skaidrs, nu, tā kā ir jāpamēģina viņus stimulēt gan ar labu, gan ar piespiedu kārtā. Un visbeidzot, atsevišķie smagie jautājumi, piemēram, par cilvēku tiesību ievērošanu. pamatiesību ievērošana. Tā, tas, ko mēs iepriekš teicām, mēs jau nekur, šis tādā ziņā nav, nu, pirmo reizi, ka mēs pie šā tām. Tātad arī jau līdz šim mēs esam papildus izmantojuši gan mm, automātisku apmaiņu, gan arī, piemēram, pēc pieprasījuma. Piemēram, Somija apmainās ar informāciju par kontiem ar visam 76 līgumus ar brīvs valstīm saskaņā, piemēram, Ziemeļvalstu nolīgumu. Tā kā ir jau atsevišķas procedūras spēkā un arī juridiskā aizsardzība šādiem nolīgumiem, arī lai nodrošinātu arī sabiedrisko kārtību un um, pamatiesību ievērošanu. Tā kā ļoti svarīgi būtu, lai arī šos divpusējos nolīgumus arī, arī attiecinātu šeit arī uz datu aizsardzības sistēmām. Un arī nodrošinātu arī labā veidā šo palīdzību trešajām valstīm, kuras iesaistās šajā līgumā. Paldies! Paldies, paldies jums, Lūvikungs. Un tagad vārds Rozalds kundzei. Visbeidzot, lūdzu. Paldies! Pavisam īsi pāris komentāri par to, par nodokļu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Mēs dzirdējām, ka te ir liels atšķirības dalībvalsts starpā. Nodokļu praksē, nodokļu likumdošanā, praktiskajā seks, ko tas rada un ka ir atšķirības dalībvalstu starpā dalībvalstu iestāžu piemērotajā praksē par nodokļu plānošanu. Vai nu tad fiziskās personas vai arī uzņēmēji, kuriem tad ir tomēr saistoši arī nodokļu likumi. Valdības nosaka iekšējos norobežojums, ierobežojums, un tā ir um, nodokļu inspekcijas un tāpat arī uzraudzības kontrolas iestādes banku darbībai. Uh, lai nodrošinātu, ka tiek iedrošināti Eh, visu tiesību ievērošanu. Ja viņi to nedara, tad viņiem ir nopietns risks, viņi padaudzē savu banku darbības licenci. Tā kā te nav runa par tikai to, ka jūs kaut kādā krat pikstu un kaunināt, bet te ir ļoti nopietni. Te ir eh, arī jārunā arī par to, ka banku federācija darbojas kā tāda kopēja interešu aizstāve. Par konkrētajām izmaksām un produktiem. Mana pieredze rāda to, ka Katra banka, attīstot kādu nopietnu projektu, ir nu, piesaista daudz nopietnus eksperts. Un IT daļa arī prasa ļoti lielus resursus. Un vismaz sešas mēnešus tam vajag. Un tieši tādēļ mēs sakām, ka šobrīd mēs jau pietuvojamies eh, vasaras viducim un tātad eh, jau mēs vienalga nesam saņēmuši skaidrs norādes. Un tā, ka daudz laika vairs nav palicis līdz gada beigām. Tāda ir banku realitāte. Šīs sistēmas, protams, jau nav veidots to, lai vienkārši atrastu ASV pilsoņu datus Eiropā. Tāds nav domāts. Un tāpat mums ir jādomā par to, kā tas izskatīsies nākotne. Ne jau tas, ka mēs atbalstam un ievaram visas tiesības šobrīd. Mums jāskatās, lai arī nākotnē to nodrošinātu. Lai mēs varētu arī piecināt arī papildus dalību darbiniekus, lai arī tad reāli varētu arī iznot visu šīs saistības, ko mēs uzņēmas ar Fatikas nolīgumu. Par Eiropas saimnības pieeju par iespējamo risinājumu. Tā ir viena lieta, kur arī jau pašā sākumā mēs norādījām, mēs vēlamies panākt konkrētu risinājumu visām dalībvalstīm. Nu, Vienu vai otru iemeslu dēļ to noraidīja. Tagad mēs mēģinām saprast arī citas risinājumus, nodrošināt vienotas spēles noteikums visām finanšu iestādēm, vienlaikus arī, protams, ievērojot valstu ārpus Eiropas Savienības intereses. Tā kā, nu, tas ir tas galvenais, ko savās teikt. Paldies! Paldies, un uh, visbeidzot došu vārdu mūsu referentam uh, Klēvas kundzei. Pavisam īsti pateikšu dažas lietas. Es atvainojos, ka es ievados nedaudz novēlotu, bet uh, man bija jāpiedalās arī tieši debatēs ar Rampuju kungu un Barozo kungu, ko tieši mēs runājam par izmaiņu izvairīšanos nodokļu nomaksas. Tā kā mēs runājam arī par pārobežu sadarbību un tādā ziņā tiešams faktu, tas ir vistiešākais veids, kā mēs to arī varam šeit to jautājumu risināt. Mums ir pirmā reize, ka mēs šo jautājumu izskatām, būs arī vēl daudz laika turpmāk. Manuprāt, svarīgākais ir tās, kā, ka FATKA ir tā, kas ir tā kā pirmais lielais katalizators, lai šo jautājumu risinātu vispār globālā līmenī. un vienlaiks arī nebloķējot ne kaut kādā Eiropas uzkrājumu direktīvu. Es saprotu, ka šobrīd es dzirdu, ko saka Sofija, es saprotu viņas domu gaitu, bet mūsu valstu un valdību vadītāji īstenībā spēja labāk reaģēt jau uz politisko spiedienu un saprotot, kāds ir milzīgais naudas apjoms, kas vienkārši paiet garām valsts kasēm. manuprāt, būtu tiešām jāuzsver tieši pozitīvais ieguvums šo to kustības virzību, ko mēs tā redzam. Un, ja mēs vēlamies panākt tās, ka arī mēs samazinām nodokļu paradīžu aktivitātes un naudas nonākšanu tajās, tad, protams, ka tas ir apsveicami. Man ir priekšlos par to, ka šodien jau mēs labāk izgaismojam šo jautājumu un uh, spējam labāk saprast arī vairākas detaļas. Tādēļ arī vēlētos pateikties visiem arī viesiem, īpaši ASV un Parīs uh, mūsu viesiem, kas piedalījās mūsu debatēs un palīdz arī atrisināt atsevišķus jautājumus, kas Eiropas parlamentē ir arvien aktuāli. Es domāju, ka mūsu piecas lielās dalībvalstis un tā institīva uh, Uh, tas ir skaidrs, tagad arī pieprasījums un arī reizē tas arī komisāra Šemetes reakcija skaidri atspoguļo viņa pozitīvo pieju. Viņš arī atbalsta to, ka mums ir jāatrāpina temps un jānodrošina labāka informācijas apmaiņa. Es domāju, ka mēs lielākā daļa viņam piekrītam. Un jānodrošina, protams, reciprocitātes ievērošana. Tas bija viens arī no galvenajiem debašu jautājumiem šodien. Mums jānodrošina savskatāmība, datu aizsardzība, mums jānodrošina Eiropas pamatiesību aizsargāšanā, nodrošinām arī nediskrimināciju. Un par to mēs nekādus kompromisus netaisamies te piekļaut. Es domāju, ka mēs šodien nevaram, protams, atbildēt uz visiem jautājumiem, bet šis ir debašu sākums, un šos jautājumus arī risināsim tālāk. Un paldies visiem, kas uh, piedalījās šodien, un paldies arī mūsu draugiem uh, okeāna otrā pusē, un paldies komisijai, kas daudz ko precizēja. Un arī nākotnē būs šāds jautājumi. Paldies! Paldies jums, Grevas kundze! Paldies visiem arī paneļu dalībniekiem, paldies arī e, tiem, kas piedalījās izmantot videokonferences iespējas. Un ķeramies tālāk pie mūsu nākamā darba kārtības jautājuma. Un mēs izskatīsim šeit es sagatavotos grozījumus par Berēšu kundzes sagatavoto ziņojumu par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem. Uzreiz došu vārdu jums, Berēšu kundze, lūdzu. Man jautājums par reglamentu. Tika paziņots, ka šī sadaļa, kad ieguldījumi produkti un arī kopā ar PIPS, mēs izskatīsim to kopumā Vai tas tā ir, vai tad tomēr nav? Tā tomēr tika solīts. Jo tad, tad tas nākamais, tas, ko es sagatavoju, tad mans. Nu, bet īstenībā bija tā, ka par jūsu jautājumu vēlēs izteikties tikai Stojalēna kungs. Nē, nu es tikai gribēju zināt, vai man vēl jā, jācīnās par savu laiku vai nē jedem Mal stach, wir, uh, mit, uh, äh, sein... Mēs varam sākt ar viņa priekšlikumu dokumentu un tad manējo. Um, no, merci, monsieur le président. Uh, ehm, man... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tagad, kad uh, faktas aģenti ir devušies prom, varēsim pievērsties mūsu uh, Uh, īstajai darba kārtībai. Es pateicos tiem, kas uh, ir uh, tā sakārtojušo darba kārtību tā, ka vispirms izskata ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentus un tāda apdrošināšanas starpniecība, bet es ceru, ka kopā ar kolēģi Werneru Langenu mēs varēsim miermīlīgi sadarboties arī turpmāk un uh, gribēju norādīt, ka attiecībā uz ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem, jeb ja PRIPS, uh, um, mēs esam uh, pieņēmuši, sākuši strādāt ātrāk šajā jautājumā par PRIPS. Priekšsēdētāji kungs, es atvainojos zālē, valda tāds troksnis, ka es vienkārši nevaru runāt es jau nevēršos pret jums, bet pret eh, tiem eh, kolēģiem, kas, eh, kas neievēro klusumu. Tātad mēs esam panākuši jau vienošanās par pusti no kompromisiem. Un es domāju, ka kopā ar citiem ēnu referentiem, kuru lielākā daļa ir zālē, mēs varēsim neatkarīgi no apdrošināšanas starpniecības darba grafika uh, Uh, nonākt pie darba noslēgumā par pripsa. Un uh, tad varēsim uh, pēc tam balstīties uz mūsu gūto pieredzi arī strādājot pie citiem jautājumiem. Runājot par grozījumu, izskatīšanu, uh, mūsu grupas, uh, sa, mūsu komitejas sanāksmē. Priekšsēdētājs kundze uzskatīja, ka mums nebija pietiekam daudz laika, lai kolēģi varētu uzstāties un aizstāvēt savu viedokli runājot par grozījumiem, un tādēļ man ir prieks, ka mēs varam atkal atsākt šo diskusiju, kura mums notika 24. aprīlī. Un varbūt mums vajadzētu atgriezties pie tiem punktiem, par ko runāja komitejas deputāts šajā sanāksmē. Tad iepriekšējās viedokļa apmaiņas laikā Pitikainens kundze, kura ir mana uh, līdzdalībniece šajā jautājumā, jo viņa ir ēnu referenti tautas partijas grupas vārdā, viņa uh, tātad uz traucās par to, vai būs šie dokumenti salīdzināmi savā starpā. Runājot par uh, konsekvenci, šeit ir paredzēta pārskatīšanas klauzula, un mēs uh, ierosinām arī pieņemt dažos aspektos deleģētos aktus, un tā mēs varētu paplašināt aptvērumu, negaidot to, ka tiks uh, šis dokuments pārskatīts. Un patiesībā kolēģiem ir divu veidu pieejas. Vai nu tūlīt ierakstīt to tekstā, un pēc tam uh, pripsus varētu formatēt, uh, otrajā līmenī ar deleģēto aktu starpniecību vai citādi, par to mums vēl jāvienojas, vai arī to mēs ierakstam pārskatīšanas klauzulā. Es ierosinu uh, iet tālāk un pēc iespējas paplašināt aptvērumu jau pašā sākumā un Tāpat Sirpā uztraucās par to, ka pielikumā, ja mēs uz, uzdodam atbildību gan emitentam, gan izplatītājiem, tad varētu rasties pārpratumi. Tagad šis jautājums ir nodalīts, būs divi atšķirīgi dokumenti. Būs viens tātad šīs informatīvais dokuments, un otrs būs tāds kā uh, pielikums, ko izplatītājs uh, pats par uh, pievienos, norādot savu uh, samaksas likmi un vēl citu informāciju. Tātad šeit būs divi atsevišķi dokumenti, un līdz ar to arī jautājums par atbildību ir atrisināts. Runājot par to, kā šis jautājums saskana, saskars ar prospektu likumdošanu. Man šķiet, ka arī šeit viss ir noskaidrots, visi, visa dublēšanās ir novērsta. Šajā Tagad ir tāds priekšlikums balstīties uz prospektus, loģiku un jau paredzēt atteikties no kopsavilkuma, jo visi speciālisti apliecina, ka šis kopsavilkums nekam nav vispār nedara, neka, neko tas nedod. Un eh, tie, kas eh, izmanto šo prospektus, tie arī izma, izlasa pamatdokumentu, nevis kopsavilkumu. Un eh, līdz ar to šis pamata informācijas dokuments arī kļūs skaidrāks un vieglāk saprotams bet vēl viens jautājums nav atrisināts um, ēnu referentu starpā par formulējumiem, kas būtu jāizmanto. Un uh, Pitikainens kundze ierosināja izmantot prips uh, gan pamatinformācijas dokumentu, gan jūsits uh, formulējumus. Mana pieeja ir tāda pedagoģiskāka, un to arī ierosina komisijā pamat informācijas dokumentā attiecībā uz PRIP mūsu prezidenti Šārona Bolsa interesējās arī par aptvērumu. Manuprāt, arī šeit mēs esam sasnieguši progresu. Un tas, kā uh, eh, ir eh, iecerēts pēc iespējas plašāks aptvērums ir atbalstāms un ka šīs informācijas dokuments tiks pieskaņots uh, attiecīgā produkta veidam. Esmu runājusi arī ar komisāru un viņš saprot mūsu pieju, jo mūsu mērķis ir ne tikai atvieglot uh, dzīvi tiem, kas uh, ražo pret preces, bet arī tiem, kuri vēlas informēt uh, ieguldītājus, kuri arī bieži vien ir tikai uh, noguldītāji, kas noguld savus ietaupījumus. Tātad uh, es gribu, man tāds jautājums arī radās par uh, krājkontiem. Un komisārs runājot par krājkontiem, uh, atzina, jā, ka šis jautājums ir diezgan aktuāls, jo šo jautājumu varētu risināt priekšlikumos par piekļuvi pamatkontam. kontam Un jautājums tikai, kā mēs vēlamies šos jautājumus sasaistīt, ņemot vērā darba grafiku un to, cik tālu ir pavirzījušies šie priekšlikumi. Komisārs uzskata, ka šo jautājumu labāk būtu iekļaut šajā priekšlikumā, un es arī iestāšos par šādu nostāju un ceru, ka ēnu referenti mani atbalstīs un arī uh, visa komiteja man atbalstīs. Uh, Šarona Bols arī uzstājas to, ka pamatu informācijas dokuments ir dokuments, kas palīdz veikt salīdzinājumus. Kompromiss bija tāds, ka mēs saglabājam šos e, divas atsauces, gan kā informācijas dokuments, gan arī dokuments salīdzinājumiem. Un ka varbūt, es arī domāju, ka mums varbūt nevajadzētu tā abstrakti runāt vidusskolā par finanšu uh, izglītību, ka mums tā uh, gluži pretēji vajadzētu arī izmā, izglītot uh, patērētāju, sniedzot saprotamus informācijas dokumentus, uh, arī runājot par tādiem vienkāršiem produktiem kā akcijas, obligācijas vai krājkonti. konti runājot par uh, apstiprināšanas nosacījumiem šiem pamat informācijas dokumentiem. Tie būtu jāveic aptauju veidā, un mēs arī piekrītam tam Svens Gigolds, viņš gan ir pazudis no zāles. Uh, runāja arī par līdzekļu līdzekļu, par nosacījumiem līdzekļu izņemšanai no pensiju fondiem, un mēs paredzām, kā vajadzētu izslēgt obligātos pensiju uh, režīmus un iekļaut uh, brīvprātīgos pensiju uzkrāšanas režīmus. Viņš arī uzstāja uz to, ka noguldījums arī var būt riskants, it ņemot vērā uh, šo, nu, tādu nelaimīgo Kipras gadījumu, kas tomēr, ko mēs piedzīvojam, ka tomēr būtu jāpaskatās, jāpavērtē, kā zināmos nosacījumos eh, informēt patērētāju par to, vai pa, pastāv vai nepastāv um, ieguldījumu garantijas. Saits Kemals uh, mums teica, ka cilvēki jau dokumentus nelasa, bet vienalga grib tos saņemt. Uh, nu, mēs varam tikai piekrist kā likumdevēji un arī kā patērētāji un ieguldītāji. Un tomēr sarunās, es nezinu, vai to var tā publiski atklāti pateikt vai nē, bet mēs gribam paplašināt aptvērumu šai direktīvai. Tomas Hendels uztraucās par to, kā tas sasaucas ar Wernera Langena ziņojumu. Es tikai varu viņam piekrist. Runājot par to, vai. Jā, ir viens tāds punkts, kas rada bāžas, bet, nu, ēnu referents sanāksmē Mēs gan šo jautājumu vēl neesam apsprieduši. Tātad jautājums ir tāds, vai mēs paturām spēkā komisijas ierostināto atbildības režīmu apvēršot pienākuma slogu, vai arī mēs balstām atbildības priekšlikumu uz sits principu. Tātad uh, esmu arī gatava atbildēt kolēģiem uz jautājumiem, bet es jums sniedzu pārskatu par mūsu diskusiju aktuālo stāvoklī. EPP grupas vārdā došu vārdā referentē Pitikānienes kundzē. Paldies, priekšsādātāji! Paldies referentam par lielisko sadarbību. Jūs padarījāt man dzīvi tiešām vieglu. Nu, tāds gan tas nebija sarun, uh, sarun procesa laikā, bet, nu, attiecībā uz komentāriem šeit. Jo jūs jau atsaucāties uz punktiem, kur mums ir zināma viedokļa atšķirība. Un, um, un ir arī punkti, kur mēs esam saskatījuši kopēja ceļiespējas. Sākot ar vienkāršākiem punktiem. Uh, saistības tās vēl nav iekļautas kompromisā. Saistību jautājums, tad, kad mēs runājam, atbildības jautājums, tad, kad mēs runājam par ražotāju un kā mēs esam vienojušies par kompromisiem. And the liability of the uh, mani, uh, manufacturer. Un eh, runājot par, atbilda, eh, par atbildību, tātad par ražotāju atbildību un eh, tirgotāju atbildību, kas paredzēts pielikumā un saistībām. Tālāk, es saprotu, ka mēs esam vienojušās principiālā līmenī par to, ka ir jāizvairās no pārklāšanās Um, un attiecībā ar citām, citiem tiesību aktiem, piemēram, ar MIFID vai PVKU, jeb UCITS. Galvenais jautājums, eh, ko es šeit gribēju minēt, kur mūsu viedokļi atšķiras, tad, kad mēs runājam par aptvērumu paplašināšanu šajā eh, kontekstā. Mums bija gāras un ārkārtīgi informētas diskusijas par to, vai uzkrājumu konti eh, un uh, publiskais parāds tik būtu jāiekļauj, kā arī pensiju fondi. Bet EPP eh, e kā grupa šobrīd mēs tomēr nevēlamies iet pa šo apvērumu paplašināšanas ceļu. Tas ir kaut kas tāds, kur mums ir jāskatās, kā tad īsti turpināt. Tālāk ir eh, daži varbūt netik būtiski jautājumi, tad, kad mēs runājam par produktu intervenciju, komplekso, pro, sarežģīto produktu eh, brīdinājumu marķējums mūsu attieksme pret risku vairāk saskan ar šo te pieeju, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties arī riskēt. Jo tas galu galā varētu nākt pašam, eh, ja tas eh, nāk pašam, eh, viņam pašam par labu, bet ja informācija ir adekvāta un pietiekoši skaidra, lai viņš var šādu apzinātu izvēli izdarīt, riskēt vai neriskēt. Un tādēļ mēs negribētu ierobežot šādas izvēles iespējas. Tad, kad mēs eh, runājām par tās eh, mazumtirdzniecības pakotnes saturu mm, dažādiem ieguldījumu produktiem. Nu, tur varētu būt tādas vispārīgas vadlīnijas, kas būtu saskaņā ar MIFID regulu. Es domāju, ka no mūsu puses um, tas ir viss. Mēs joprojām turpinām sarunas. Un mēs gaidīsim sarunu turpinājumu. Un skatīsimies, cik tālu mēs varam pavirzīt tos jautājumus, kur mūsu viedokļi ļoti krāsā atšķirs. Paldies, Pitikainens kundze, Alde vārdā neredzu, ka kāds vēlētos uzstāties došu vārdu Gīgolda kungam zaļo vārdā. Es eh, gribētu uzklausīt Werneru Langenu vispirms un tad komentēt abus eh, failus kopā, jo es jau par šo jautājumu iepriekš uzstājos, un šis ir, nu, tāds sekojošs, eh, tā tad, izklāsts tam, kas jau ir bijis iepriekš, un ir ļoti Svarīgi minēt tos punktus, kuriem nebija laika pagājušreiz, kad laiks bija ierobežots, un es tagad neredzu, ka te uh, ir pārmērīgi daudz interesantu klāt, tāpēc man ļoti interesanti būtu uzklausīt uh, eh, uh, Pērnera Langena komentārus uh, franču kolēģei. Tas ir vienmēr ļoti interesanti. Paldies, Gigolkungs! Vairāk nav necēr ne goe deputātu. Došu vārdu Balskungam. Paldies, priekšsēdētājiem. Es vēlos pateikt dažas uh, lietas um, jau otrā viedokļa apmaiņā par uh, prips. Komisijas priekšlikums, ko līdz šim es esmu redzējis, nu savā darbības jomā šaupā strīpu. Mēs saprotam, ka šeit ir ļoti sarežģīti produkti. Uh, un tos tomēr vajadzētu visu arī atstāt ārpus darbības jomas. Nu, piemēram, kur mēs runājam par uh, uzkrājumu depozītu noguldījumiem. Es nedomāju, ka šeit vajadz arī šeit noteikti atsevišķi KVD. Um, par citiem mēs vēl varētu runāt, bet uh, vai to vajadzētu, to nezinu. Katrā ziņā būtu jāiekļauj akcijas, akciju tirgi ir jau paši par sevi ļoti caurskatām tirgi, un arī tas, mm, lai mēs nodrošinātu piekļuvi kapitāla pirgo, tirgojiem, tas mums visiem ir ļoti svarīgi, un lai finansētu Eiropas ekonomiku, līdz ar to šajā jautājumā vajadzētu ļoti precīzi paskatīt šo, vai šai jautājumā arī mums tad vajadzētu papildus birokrātiju, vai varbūt tomēr padomāt par emitentiem. Uh, kas darbojas kā tādi vidēlieli arī uzņēmēji, un tomēr arī viņi grib iegūt papildus kapitālu. Es domāju, ka mums vajadzētu darbības jomu noteikti tādu saprātīgu un īstenojumu, kas ņemt vērā arī proporcionalitāti. Un turklāt man, arī vars, man ir svarīgi, lai mēs arī šeit runātu arī par uh, pilntiesīgajiem uh, arī lietotājiem, kuru ziņā mēs arī atstājam šādu lēmumu pieņemšanu. Arī tā gadījumā, ja, ja arī klients vēl šāds lēmums jau pieņem bez iepriekšējiem konsultācijas. Un tālāk par turpmāko investīciju politiku trips dokumentā. Un nu, te būtu jāizskat pēc būtības. Vai mēs uzskatām, ka mēs varam uzlabot patērētāju informāciju, uh, vai arī noteikti papildus noteikumus produktiem. Manuprāt, prips ir tomēr vērsts uz pirmo. Ja jūs tagad mēģināt teikt atsevišķos produktu noteikumus visiem Eiropā, tas, manuprāt, ir pilnīgi nepareizi kaut kādām informācijas lapelēm mēģināt tādu kaut ko darīt. Tas nevis tikai nepareizi, bet arī pat kaitīgi. Tas tiešām arī nekādā ziņā nepanāk līdzšanējo regulu ievērošanu. Gal galā te ir ražotāji un produktu izveidotāji, no viņiem ir jāprasa skaidrība. Ja jūs tā jaucat šo arī attiecīgo atbildību, tad sanāk, ka ir grūtāk patērētājiem atrast atbildīgo iestādi. Un tā kā tas uzreiz ir jautājums par atbildību, tad es pats arī savā grozījumā es nu arī nodrošināju konsistenci, jeb nu, tādu arī atbilstību, uh, un te saskaņojas un norādījis, ka jucits un citu režīmu piemērošana nebūtu. Piedošana, es tieši to atbalstītu, jā, šādu režīmu piemērošanu. Tālāk par intervenciju. MIFID un MIFEA ir vienīgais reālais un pareizais veids. Un, manuprāt, Markus Ferbers, kā arī referents, man šeit arī piekristu. Es domāju, ka kā ideja ir jānodrošina ar iepēmi daudz informāciju. Karā ziņā politiskai aģendai, ja, nu, tur nebūtu jāskatās. Te mēs runājam tikai par absolūti tādu tehnisku informāciju. Tātad tā ir informācija, ko snodzam pirms pirkuma līguma, tas ir divi, trīs arī lapas uh, pirkuma līgumā, un tad vēl pielikumi, Nu jā, nu labi, mēs varam vienmēr runāt par patērēto tiesību aizsardzību, bet mums jāuzmanās. Vai mēs runājam pēc būtības, reālam, īstenamām lietām? Es tiešām aicinātu jūs man paturēt šo reālo situāciju vērā. Nevis vienkārši tur kaut kādā veidā tagad mēģināt, tad uh, ar nes kaut kādām atrunām, nu, katru tad patērētāju pārpludināt, nu, tā kā pilnīgi nos, noslīcināt informācijas jūrā. Un uh, vēl par patērētāju aizsardzību ne jau kvantitāte, bet kvalitāte ir izšķirošā. Un mēs tad vēl varam par to diskutēt, kas tad īsti ir kvalitatīvi un kas tad nav. Bet mans liels bažas ir par to, ka mēs te īstenībā šobrīd koncentrējamies uz kvantitāti. Paldies. Thank you, uh, Mr. Paldies, Baltskungs. Ja neviens vairs nevēlas izteikties, došu vārdu atkal Berešas kundzei. Liels paldies! Es pieņēmu zināšanai, kā kolēģis, kurš arī bija iedziļinājies šajā jautājumā, un šajā, viņš šajās debatēs neuzstājās, bet nu, viņš varbūt runās vēlāk. Tātad, godātais kolēģi Balts. Es gribu, lai būtu mums visiem skaidrs runājot par šās direktīvas mērķi. Tā mērķis jau nav vienkārši iekļaut vēl vienu direktīvu uh, komisāru Barņē atbildības jomā esošo direktīvu sarakstā. Bet uh, paskaidrojums, ko mēs saņēmām, bija tāds uh, atjaunot Eiropiešu uzticību, atgūt Eiropiešu uzticību mēdz jau teikt, ka ja pārāk daudz informācijas, tad tā vairs neko nedod. Un ka patiesībā varbūt nemaz nevajadzētu sniegt tik daudz informācijas, jo šobrīd, piemēram, runājot par uh, PVKU, šis KID dokuments ir garāks nekā tas, ko mēs ierosinām šobrīd. Tātad patiesībā mērķis tam, pie kā mēs šobrīd strādājam, ir uh, tā tad radīt īsāku, labāk saprotamu dokumentu, kurā ir sniegta informācija, un šis dokuments ļautu veikt salīdzinājumus starp dažādiem produktiem tiek teikts, ka uh, akciju tirgus jau ir ļoti caurskatāms un ka tas ir ļoti pievilcīgs reālās ekonomikas finansēšanai. Protams, ir labi, ja mēs paturām prātā šo, šo apgalvojumu un iekļaut arī uh, aptvērumā akcijas. Un nav tiesa, ka mazie uh, no, ieguldītāji gribētu ļoti investēt akcijās, ka viņiem būtu uzticība akciju tirgumu būtu jādara tā, lai arī mazie eh, ieguldītāji varētu iesaistīties akciju tirgu. Jūs runājāt par samērību. Tiešām kā ideja mērķis ir uh, noteikt samērību, kas, uh, lai uh, to varētu izmantot mazie investori, jo lielie investori jau nelasīs šos kā ideju Un es jums arī piekrītu, ka MIF joprojām ir tāds um, kā paraugs, un mēs arī uh, piekrītu kolēģiem, uh, ka tas ir neapšaubāmi. Un mani arī nedaudz pārsteidz tas, ko jūs teicāt, varbūt uh, tūkojumā kaut kas nedaudz uh, tika sagrozīts, bet jūs teicāt, ka nav šeit nekas, run, uh, nav jārunā par politisko darba kārtību kā ideja sakarā. Un tiešām es, es nezinu, vai jūs tā teicāt, bet ja mums mēs no krīzes varam mācīties, ka informācijas aprite tā skaitā attiecībā uz eh, šo subprimes krīzi, ka eh, sniegtā informācija bija nepietiekama, un tas jau nav nekāds politisks manifests. Mēs sakam, ka mums ir jāinformē cilvēki, kuri grib ieguldīt savus līdzekļus, investēt savus līdzekļus, un lai uh, šos līdzekļus novirzītu reālās ekonomikas finansējumam, uh, piedāvājot tādus investīciju produktus, kas būtu piemērot šai klientu grupai. Un ko mēs varam mācīties no Kipras uh, krīzes? Ja mēs neatgūsim noguldītāju Uh, uzticību, viņi uh, š, dosies uz drošākiem reģioniem, uz Eiropas ziemeļiem, teiksim, un, un tas nu mums ir jāsaprot. Tālāk runājot par ierobežojumu noteikšanu pārdotajiem produktiem, jā, šo uh, diskusiju mēs vēl turpināsim ar Sirpu Pitikainen, un mēs varēsim šo spektru varbūt paplašināt. Uh, Es atgriežos pie tā, ko es teicu pagājušreiz un kas pēc tam tika sagrozīts. Es gribu teikt, ja pastāv risks, ja KID mēs paredzēsim tikai sarežģītiem produktiem, tad tad uh, mēs atbaidīsim patērētājs no citiem produktiem, jo patērētāji vēlas saprast, kur viņu naudu iegūda, un tādēļ KID ir liederīgs. Un ja mēs to attiecināsim tikai uz struktūrētiem, sarežģītiem produktiem un nevis uz vienkāršiem produktiem. Tas nozīmē, ka mēs diskreditēsim šos vienkāršos produktus un nav jau arī taisnība, ka šie struktūrētie sarežģītie produkti vienmēr ir riskantāki nekā citi, bet tomēr ir jāies, jādod iespēja salīdzināt šos dažādos produktus, kā arī tas ir noteikts direktīvas izstrādes mērķos. Un tas bija viss, ko es gribēju teikt šiem diviem kolēģiem. Paldies, Berešs kundze! Līdz ar, to... Līdz ar to mēs beidzām debates un komitejā balsosim par grozījumiem 17. jūnijā, vēl šajā gadā, un plenārsēdē balsosim septembrī. Un tagad pāriem pie nākamā uh, darba kārtības punkta pie 13. punkta, un te mēs runājam par apdrošināšanas starpniecība, un pas, strādāsim pie otrās pārskatītās versijas, un došu vārdu Langenkungam. Paldies! Es nepieteicos iepriekšējās uh, debatēs, jo šīs debats jau netika apkopots, un līdz to es uzskatīju tās jūsējās un manējās nāceko. Bet kādā ziņā šī jautājuma tomēr iet kopā. Uh, jo arī apdrošināšanas direktīva, tas ir skaidrs arī iepriekš par to jūs runājāt, un jautājums bija tad, kāpēc tad uh, 44. Uh, un 45. pāns, kur mēs runājam pār starpnieka lomu un minimālajiem pienākumiem, kāpēc par to vispār tad iepriekš nerunājām. Nu, tieši tāpēc, ka MIFID un MIFIRT jau arī ir iepriekš šeit tas ir noteikts, ka šos jautājumus mēs negrozām. Uh, te bija arī atsevišķie priekšlikumi par prips, e, tad tagad ziņā šeit ir tomēr cita situācija. Prips tiek paplašināts arī darbības e, lauks, tad darbības joma, un e, arī attiecīgi par noteikti papildus atbildība, un īstenībā te ir liels, liels atšķirības no jūsu priekšlikuma. Jo te runa par to, ka absolūti visa apdrošināšana, tad arī ieguldījumi, akcijas, arī kolēģis jau uz to norādīja, un uh, arī kolēģi, kas ir izstrādājuši savus grozījumus, norāda to, kāds ir viņa mērķis. Tad. Tātad mērķis ir mm, tomēr pilnīgi atšķirīgs no jūsējā. Un līdz to arī nonāk pie atšķirīgiem rezultātiem. Mums arī ļoti atšķirīgi priekšlikumi, piemēram, par ieguldījumiem, kur mēs runājam, norājam par uh, Final Swatch, par to, ko tad galētu saprast ar šo ieguldījumu veidiem, vai tad ir jānosaka minimālie noteikumi, mums arī spēkā MIFID, kur ir skaidrs noteikts, kad arī uh, ir jāapstrop, jānodrošina, ka mēs apdrošinām starpniekus viņu darbību, nodrošina vienlaiks informācijas pilnīgumu un uh, caurskatāmību un par prips. Ja mēs iekļausim absolūti visus ieguldījumus, tad mēs jau nonākam pretrunās. Uh, Ja mēs visiem, piemēram, tomēr minimālās prasības arī par informāciju un papildus tādu varbūt informācijas paraugu sniegšanu, un tad vienlaiks mums jādomā, lai šī informācijas lapa nekļūtu nelasām, vienkārši, ka tur ir tik daudz jau informācijas. Tieši tāpēc šeit ir divi tādi priekšlikumi, ka šādu informācijas lapu varētu piemērot tikai finanšu ieguldījumu produktiem. Atsevišķi grozījumi, kurus iesnieguši kolēģi, tas ir gan par MIFID, gan arī par PRIPS, ir vērst uz to, ka mēs paplašinām darbības jomu un tomēr visus noguldījumus iekļaujam. Manuprāt, komisijas priekšlikums par vienotajiem noteikumiem par produktu informāciju mazajiem ieguldītājiem būtu pareiza. Uh, jo šāds priekšlikums nodrošinātu caurskatāmību, uzticību un vienlaicīgi nodrošinātu arī vienotākus konkurences noteikumus. Tas nozīmē, ka PRIPS, kā jau pats arī nosaukums saka, tātad um, iepakotie produkti, kas nu tātad jau ir tā kā package treated products, tas jau ir arī tas ir veids, kā tu ierosini pat komisiju. Un viņi nosaka tad minimālo apjomu, Manuprāt, šis minimālais apjoms uh, ir pareizi tādu vispār noteikt. Vienlaiks tas nozīmē, ka komisija neiekļauj tādus apdrošināšanas produktus, kuriem nav pār, paredzēta atpirkšana. Un tas tiek atsevišķi gan atrisināts citā mm, atrunātajā pantā. Tas vienlaikus arī saistīts ar jau fiksēto uh, apdrošināšanas likmi, uh, Tas ir jautājums arī par vecumu pensijām un par akcijām, uh, kuras uh, un dividendēm, kas neiekļaujas. Bet tad, ja arī tie būtu riska produkti, kuri tomēr iepakotā veidā tiek piedāvāti arī mazajiem ieguldītājiem, tādā gadījumā tie iekļaujas. Ja tās tā paliek direktīvā, tad tas nozīmē, ka jūs tomēr nedrīkstat to visu pārslogot. Atsevišķo kolēģu grozījumi ir vēsti tieši uz to, lai noteikti, ko par visu atbild starpnieks, informā, apdrošināšanas starpnieks. Bet eh, es uzskatu, nu jā, es uzskatu, tas ir pareizi, mēs arī varētu par to vienotos. Ja jau šo informāciju kā pienākumu, mēs noteikti produktu to pašu piegādātājam. Um, vai nu tad eh, Eiropas līmenī, vai arī kā savādāk mēs varētu arī noteikt, ka. Kā dažādu veidu ieguldījumu veidi, tur arī runātu par arī riskiem, ieguvumiem, par kapitālām izmaksām un arī par uh, procentu izmaksām, pēļņas procentu izmaksu. Nu, vienalga, tad, kā mēs to skatītu, arī šo informāciju par atsevišķiem ieguldījumu produktiem un palāk, kā starpnieks šo informāciju sniedz, bet nav atbildīgs tieši par pašu saturu. Viņš ir atbildīgs par to eh, soli, ka viņš šo informāciju sniedz, bet to saturu veido attiecīgi produktu pats attīstītājs. Un tad mēs varētu arī šeit iekļaut tikai to ļoti lielajiem apdrošināšanas fondiem. Maziem individuāliem apdrošinātājiem mēs to nevaram pieprasīt, tas būtu pilnīgi nesamērīgi. Un tieši tāpēc mums ir kopīgi jāpanāk tas, ka, piemēram, mēs, ap, um, kā MIFID gadījumā, uh, atstājam šo arī tad, eh, to MIFID ziņā, un par PRIPS tad mēs arī attiecīgi to jomu arī neskaram, un uh, nosakām, ka šeit PRIPS gadījumā apdrošināšana nav vērsta uz pašu produktu saturu, bet gan uz informācijas vienkārši sniegšanu kā soli. Nu, to mēs skaidri varam nodalīt. Un es uzskatu, ka darbības jomas paplašināšana ir jau eh, ar to nebeidzas. Uh, tā kā mēs zinām retail investment produkts, pirmajā pantī tomēr vairs nav runa par to, ir runa tikai par investīciju produktiem, nevis vairs par mazajiem uh, ieguldījumiem. Un par pašā atkal starpnieka uh, mansko atbildību, tad arī nav īsti pārpatot, te kādā ziņā šeit par to runāt jo te jau arī šis ir drīzāk runa par produktu kvalitāti. Par produktu kvalitāti jārunā citur. Jautājums aktuāls. Ko tad vispār šī produktu informācija, ko ar to mēs domājam? Vai tas tikai tāda atruna, vai tā ir reāla minimālā informācija mazajiem ieguldītājiem? Es domāju, ka sekretariāts ir sagatavojušos salīdzinošo tabulu. Um, kurā ir skaidri redzams, kā attiecīgie punkti eh, atspoguļojas tātad komisijas priekšlikums par EIMD un ekon eh, komitejas eh, pieņemtie grozījumi par MIFID un, un MIFRD, kas vēl nav gan pieņemti galīgā lasījumā. Tad mēs runājam par tādu informāciju, ko sniedz par apdrošināšanas produktiem, bet kas reiz arī nav uh, nesaprotam, ir šauz, pārmērīgi daudz šīs informācijas. MID direktīvā, tad to atsevišķi atrunātu, IMD direktīvā. Bet, nu, es domāju, ka šī ideja, protams, nav peļama, un tad mums tā jāatsījā. Paldies. Liels paldies, Langen kungs, sociālistu grupas vārdā došu vārdu Berešas kundzei. Es atvainojos, negribu uzstāties kā ēnu referente, es runāšu kā referente par dokumentu, ko es aicināšu nesaukt par prips, jo komisijas priekšlikumā nekur nav iekļauts formulējums prips. Tas ir pamat informācijas dokuments par ieguldījumu produktiem Un tādēļ lūdzu beidziet runāt par prips, prips ir miris. Mums tagad ir kīda investīciju produktiem, bet tas arī nav gluži tas pats. Tas ļauj mums īstenot tādu plašāku pieeju, pie kā mēs arī strādājam ar ēnu referentiem. Kā eh, eh, Werners Langens teica, sasauce ar MIF man nerada nekādus eh, pamat iebildumus. Kaut gan šo likumdošanas aktu specifika, pie kā mēs katrs strādājam, tātad ir vērsta uz mazajiem ieguldītājiem. Es arī negribu izstrādāt tādu kā bībeli, ko neviens nevarēs izlasīt un saprast, bet mums ir jāvirzās uz priekšu. Un salīdzinot ar maksātspēju divi, attiecībā uz apdrošināšanas produktiem. Pie tā mēs strādājam, runājot mūsu komandā par investīciju produktiem, par KID un attiecībā uz investīciju produktiem. Tas attiecas praktiski uz visu informāciju, kas ir prasīta maksāt spējas direktī, otrajā direktīvā. Tā kā es šeit nekādas sarežģījums perspektīvā nesaskatu. Liels paldies, Berešs kundze, un zaļo vārdā došu vārdu Kīgolt kungam, citu grupu pārstāv vairs nav klāt. Jā, vēlētos um, izdarīt dažas īspiezīmes un sasaistīt divus jautājumus uh, nedaudz kopā. Uh, Vispirms jau tāds vispārīgs dabas novērojums. Mēs joprojām esam problēmu pašā viducī par to, kā mums īsti pieiet finanšu likumdošanai Eiropā. Mums ir šis un tas MIPIDā, šis un tas eh, PRIPS, šis un tas mums ir IMD. Tātad tagad mēs mēģinām kaut kādā veidā izlāpīt esošos caurumus, novērst pārklāšanās Un mēs sēžam dažādās grupās, dažādos sastāvos un par to runājam. Un tie, kas ir runājuši par A, nesako tam, kas notiek B un tā tālāk un tā tālāk. Un tiešām es vēlētos atgādināt to, ko mēs eh, minējam koordinātoru sanāksmē. Vidējā posmā, vidējā termiņā mēs tā nevaram turpināt. Mēs vienkārši palielinam hausu un apgrūtinam dzīvi visiem un galvenais nozari mums ir jāpavirzās uz kaut ko tādu, kas ir tāds konsekvents eh, tiesību akts, kas eh, pa, aptver patērētāju pakalpojums, jo mums ir ārkārtīgi daudz eh, tiesību aktu šai jomā - minimāla harmonizācija, maksimāla harmonizācija un tā tālāk. Un tagad ir nedaudz konsekventāka direktīva, kurā ir konsekventāks harmonizācijas līmenis, bet Tālāk tā tomēr turpināt nevar, jo tas ir tieši pasākums, pēc krīzes pasākums, labi, tas ir saprotams, bet beigu beigās tas e, nekļūs par proporcionālu un efektīvu likumdošanas līmeni. Tāpēc e, komisija vakar Barnie personā paziņoja, mm, kā tiks e, izveidot savu veidu bilance pēc šī tiesību e, tātad, likumdošanas procesa. Un mēs virzīsimies uz kaut ko tādu, kas sauksies finanšu tirgus tiesības. Un tas savukārt varētu novērst visas, visu neizpratni. Protams, pastāv zināmi konflikti, bet daudz ir arī pārpratumi. Manuprāt, tas e, nemaz nav tik viegli. Uh, izvērtēt, kas tad ziņojumā, kurā Venes Langens iesaka dažus jautājumus atgriezt dalībvalstu atbildībā, eh, tāpat laikā Mīfīd jau eh, nosedz virkni pasākumu, kurus viņš vēlas atlikt atpakaļ, tā kā es īsti vairs neesmu pārliecināta Paldies sekretariātiem par uh, informēšanu, bet vajadzētu noskaidrot šo jautājumu. Runājot par prips. Mēs būtībā šeit strīdamies vienkārši no dažādiem skatu punktiem. Bēreškundze, tas viss ir jāietver, jo jau viss nebūs iekļauts. Uh, ieskaidrot, ieskaidrot pašus vienkāršos produktus, nu tad mēs tos pašus vienkāršākos ieguldījumu produktus noliekam neizdevīgākā situācijā, jo tad mēs nevarēs salīdzināt šos te faktu sārakstus un dabūsim pretēju efektu. Mēs atbalstīsim produktus, kas būtībā ir vienkārši, nesarežģīti, Mēs atbalstam tos, kas ir sarežģītāki, un mazāk sarežģītos tātad noliekam nevienlīdzīgā situācijā. Bet Baltskungs saka, esiet uzmanīgi, ja emitentam ir e, šāda faktu lapa jāpiedāvā, tad viņš jau var uzlūkot kā papildus slogu, un šo pavisam vienkāršo produktu kļūs vēl mazāk. Tā kā abu mērķis ir vienāds, bet secinājums vai, vai rezultāts ir atšķirīgs, tāpēc par to vajadzētu runāt nopietni. Manuprāt, ir pietiekoši labi iemesli tam, ka mēs vēlamies vienkāršākus produktus, mēs vēlamies salīdzināšanas iespējas un no patērētāja perspektīvas lielā sarežģītība ir viena no galvenajām problēmām, mums ir jāspēj vieglāk savi, eh, salīdzināt produktu un dažu grozījumu nolūks ir tieši tāds, eh, piemēram, Bereškundas ziņojumam, lai notiktu zināma eh, produktu regulēšana. Es domāju, ka daži dalībniekiem šķiet ir tādi paši mērķi, bet viņi nonākuši vienkārši pie citādiem secinājumiem. Šis ir svarīgs tiesību akts, un tāpēc esmu nedaudz uh, pārsteigts, cik maz ir deputāti šodien klāt. Uh, Mums to tiešām vajadzētu nopietni apspriest. Un visbeidzot, runājot par kīdu. Un ko Baltskungs sacīja? Sociālā vidas politika. Es vēlētos paskaidrot, no kurienes tas viss sākās. Jau komisija piedāvāja iekļaut atsauci uz ētisku investīciju politiku, bet es šo tirgu saprotu diezgan labi, jo kādu da la daļu laika esmu šajā sektorā strādājis. Tur ir ļoti daudz apšaubāmu lietu. Cilvēki saka, ka mēs esam dikti zaļi, bet, pretī, bet e, viņi īstenībā nemaz tik zaļi nav, viņi tik par tādiem izliekās. Un patērētāji līdz ar to mm, šaubās, vai viņi var ticēt, ja kāds apgalvo, ka ir zaļš. Tāpēc to vienkārši minot e, kid, dokumentā uh, deklarējot, ka esmu zaļš, nu nezinu, uh, vai tas apliecina, ka viņš ir zaļš. Bet uh, savukārt šīs te mālēšanās par zaļiem, no tās var izvairīties, ja mēs paredzam attiecīgas normas, ko var tad rakstīt kid. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz bioloģiskās lauksaimniecības tirgu, tātad tur ir noteikts marķējums. Un mēs arī, mēs jau piedāvājam šādu marķējumu, lai varētu izbeigt šo te mālēšanos par zaļiem, tiem, kuri tādi nav. Un komisija sacīja, ka vienkārši čeksīšu ievilkšana varbūt var palīdzēt izvairīties no patērētāja mānīšanas. Un te jau nav politisks jautājums. Šeit es neesmu interesēts politikā, bet gan atbilstīgas informācijas sniegšanā eh, patērētājiem ētiskā veidā. Un nozarē ir liels atbalsts šādam priekšlikumam, jo viņi uzskata to par iespēju izkulties no visas šīs neizpratnes un pievienoties augošam sektoram, kurā ir liela investoru interesētība. Tātad, principā, neviens jau nav pret šī sektora atbalstīšanu, bet visi domā, kā to sasniegt labāk. Nevajadzētu to vienkārši izsvītrot, jo tirgu ir jau pierādījies, ka ir ļoti daudz patērētāju krāpšanas formu, un līdz ar to patērētāju ticība ir zudusi. Es zinu, daudz cilvēki ir arī zaudējuši naudu, jo viņi ir noticējuši melīgiem zaļajiem priekšlikumiem, un tādu praksi mums nevajadzētu turpināt. Tas pats, zināmā mērā, attiecas arī uz. Uh, riska uzskatāmību. Ja jums ir ārkārtīgi sarežģīti grafiki un diagrammas, prezentējot riskus, neviens jau tā beigās nesapratīs, kas tad īsti ir riskants un kas ne. Un tāpēc mēs aicinājām rast vienkārši lasāmu, saprotamu pieeju šim jautājumam. Un tāpēc man ir jautājums Werneram Lāganam, jo to es no viņa īsti nesapratu. Uh, kurus apdrošināšanas aspektus jūs vēlaties nosekt ar prips pretstatā tam, ko piedāvāja komisija, un kuras apdrošināšanas jūs nevēlē, nevēlētos iekļaut. Jo mums tas kaut kā arī jāpaskaidro tagad, es saprotu, ka dalība valstis, tāpēc, ka mēs pārāk ilgi esam gaidījuši Eiropas līmenī, jau ir izstrādājuši savus dalību valstu īsos, īso informāciju, uh, Dažas no tām uh, ietver apdrošināšanas produktus, dažas nē. Nu, to visu vajadzētu tā kā salikt pa plauktiņiem. Liels paldies, Gigalt kungs, mums ir vēl divi ēnu referenti. Antoliņa kungam vispirms. pirms. Jā, es piedalījos debatēs iepriekšējās šīs komitejas sanāksmē un nebija pietiekoši daudz laika visus uzklausīt. Un eh, šobrīd neesmu mainījis savu nostāju, tā kā nevēlos vēl tērēt jūsu laiku. Tālāk vārds Alam Šmitam. Paldies, atvainojos, ka es nokavējos. Es domāju, ka Svens nereaģēs eh, negatīvi uz manu vēlo ienākšanu, bet es ļoti atvainojos. Es domāju, ka ir grūti apspriest kompromisus, bet visumā, kā mēs esam darījuši to iepriekš, mēs esam panākuši daudzos jautājumos plašu uh, vienprātību, un gandrīz visi beig beigās ir uh, piekrituši, un šķiet, ka tieši uz to tēmē Lāgenkungs, un tāpēc, ka varbūt vajadzētu censties izvairīties no liekas birokrātijas radīšanas. Šī pārklāšanās ar prips un mifid un pārdošanas nosacījumiem uh, Prips, nu, es domāju, ka šeit, protams, ka ir atšķirība, vai tas ir uh, ieguldījuma produkts, vai tā ir automašīnas apdrošināšana. Un runājot par šo te pārklāšanos starp IMD, Prips un MIFID, ir jābūt skaidrībai, ka apdrošināšanas produktu izplatīšanas jomā uh, ir jāņem vērā arī IMD paredzētās normas un MIFID teksts tika balsots pagājušajā gada oktobrī. Runājot par investīcijas, investīciju produktiem vai apdrošināšanas pripsiem, šeit vajadzētu piemērot MIFID pārdošanas standartu. Ja pārdošanas standarti tiek iekļauti, tad tiem ir jābūt saskaņā ar MIFID. Var jau būt, ka referents tam jau ir izteicis priekšlēm kāds, kas uzstājas kā vidā, vidutājs, viņam ir jāreģistrējas eh, saskaņā ar IMD2. Un īpaši, eh, īpaši rīcības eh, normas, uzvedības normas varētu mm, arī paredzēt. Un tad ir vēl Ešlijas Foksas grozījumi, un uh, jābūt šeit saskaņai ar MIFID standartiem. Un pārklāšanās ar MIFID ir jāatrisina. Bet ir svarīgi, lai e, būtu iespēja pārdot arī nekompleksus e, produktus, bet arī jāpakļaut tie atbilstošai pārbaudē, kā tas ir paredzēts MIFID. Un tas ir Svena grozījums 618. Nu, man kopējā politika ir stiprināt patērētāja aizsardzību, tādēļ es vēlētos, lai būtu pēc lielāks, plašāks aptvērums, un to vajadzētu attiecināt arī uz tādiem, eh, tādām lietām kā, piemēram, cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnes un tas būtu jāattiecina arī uz tiem, kas e, pārdod e, netieši produktus, piemēram, ceļojuma aģentūras vai automašīnu iznomātāji. Es domāju, ka svarīgi, lai tie būtu. Iekļaut tekstā tādēļ atbalsta Langena grozījumu 219. Es gribu grozīt trešo pantu. Uh, lai uh, galvenās firmas varētu reģistrēt savus aģentus, uh, par kuriem tās uzņēmas uh, eh, savu atbildību. 262 grozījums. Aizliegums uz investīciju produktiem tika ieviests uh, apvienotajā karalistē 2. aprīlī, mēs to zinām. Apvienotai karalistē jāspēj turpināt šis aizliegums. Uh, 602 grozījums, šķiet, ka Šārons Bolzes, es tam piekrītu. Un tam šeit, es domāju, arī ir vieta. Esmu pret pasākumiem, kas var, no, eh, kas var eh, pārmērīgi koncentrēt eh, mediāciju vai, vai starpniecību tikai uz bankām. Tas varētu negatīvi ietekmēt konkurences situāciju Eiropā. Daži no jums ir kritiski noskaņoti pret šo lietu, bet es esmu par pilnu caurskatāmību un es ceru, ka mēs te varam panākt kompromisu. Man ir arī grozījumi par 24. pantu, par to, ka ir jānosaka obligāta informācijas atklāšana par starpniecības pakalpojumiem, nedzīvības apdrošināšanas produktu aspekti uh, eh, arī ir jāņem vērā. 17. pānta grozījumi. Tur ir jāparēdz trīs gadu pārējas eh, periods nedzīvības apdrošināšanas produktiem, lai būtu iespējams adaptēt savus biznesa modeļus. Un pēc tam patērētam ir jāspēj saņemt informāciju pēc pieprasījuma. Nu, lūk, tāds ir mans mērķis un man galvenie komentāri. Un kā es jau sākumā teicu, es ceru, ka mēs varēsim panākt plašu vienošanos, jo, manuprāt, tas viss ir būtiski. Ja mēs visi centīsimies, un jūs eh, zināt, ka es, protams, esmu eh, kļūdījies, bet esmu tas, at, es savus kļūdas atzinis, bet pēdējos dokumentos, par kuriem esmu bijis atbildīgs, esmu vienmēr eh, iesaistījies kompromisu panākšanā. Nevienmēr man tie visi ir patikuši, eh, bet es domāju, tas ir veids, kā mums šajā parlamentā būtu jādarbojas. Tā kā labu veiksmi jums, Langene kungs. Paldies, Šmita kungs. Ja neviens cits vairs nevēlas izteikties, tad došu atkal vārdu Langene kungam. Paldies! kolēģis Šmits eh, runāja par eh, kopīgo izpratni par produktu informāciju un tam līdzīgi, jā, mēs tur arī kādā ziņā esam viensprāts, bet ja šīs minimālās prasības un par pierādījumu arī pienākumu, mēs jau par to esam iepriekš runājuši un arī par to, kādas varētu būt papildus radītās izmaksas. Nu, kādā ziņā esmu pret arī šo prēmiju aizliekšanu. Uh, Nu, tas gan neguva atbalstu. Galu galā mums tomēr jāsaprot, ka mēs nevaram tā pateikt, nu, mēs par to neko nesaņemsim, bet jums viss atbildība jāuzņemas. Tā kā, ja mēs runājam īstenībā tad par šo starpniekošanu, tad sanāk, ka par pašu produktu saturu atbild pats produktu piedāvātājs, nevis starpnieks. Un eh, tālāk vispārējā tāda informācijas lapā, nu, to es varētu atbalstīt, bet netrīkst būt tāda pārslogot šī lapa. Jo atkal, ja mēs runājam par dažādiem pakalpojumiem, ka, nu, es nevēlētos, lai tā kā Beres kundze un arī citi kolēģi, kas piedāvā arī savus kompromisus, nu, manuprāt, tas nav īsti atbalstīgi reālai apdrošināšanas praksē. Komisija vēlēs tikai to, lai tie apdrošināšanas ieguldījumi un dzīves apdrošināšanas, kas saistīts ar ieguldījumiem fondos, uh, ka tikai tos tad iekļaut šeit, tas attiecīgi tam pakļautu MIFID. Un papildus arī nepaplašina prips darbības jomu. Ja es pareizi saprotu, tad tas līdzinībā arī atbilst padomis pozīcijai, lai gan tā vēl nav skaidri noteikta. Uh, un par apdrošināšanas produktiem, kas arī ir eh, saistīti atsevišķiem fondiem, tad tos arī iekļaut, bet savukārt klasiskos apdrošināšanas produktus neiekļaut darbības jomā. Un es būtu pret to, ka jūs tātad mēģinātu pa virtuves durvīm mēģināt kaut kādā veidā tomēr visus apdrošināšanas produktus iekļaut šajā darbības jomā. Piemēram, Vācijā, kur mums ir šīs papildu pensijas, tas ir tāda papildus apdrošināšanas, tā kā arī papildu pensija, ko mēs tomēr Vācija izmantojam, tas ir diezgan tāda neliela pensija, un es domāju, ka tas arī ir absolūti jāizņem no darbības jomas, jo tur nekāda riska elementa neparādās. Tad vēl par papildu šo atbildību, ko uzņem statnieks par šīm informācijas lapām. Tas ir aktuāls jautājums šobrīd. Kas uzņemsies atbildību par šiem informācijas lapām? Es tiešām vēlos, lai mēs skaidri nodalām šīs lietas Un tas, ko jūs arī citējāt šos atsevišķos priekšlikumus, es esmu ar tiem iepazinies. Sekretariāts jau ir izveidojis arī šādu kopējo kopsavilkumu, salīdzinājumu, un ja mēs skatāmies uz to, tad mēs redzam pavisam drīz, un mēs tomēr varētu panākt arī kompromisus. kur mēs skatāmies arī šajā IMD priekšlikumā, pamatinformāciju mēs nosakam kā atbildību, bet uh, mēs nevaram atteikties no tā, kāds ir atrisināts arī prīps, un pavisam atteikties no šīs idejas tīri tā aiz paviršības. Es tātad uzskatu, ka mums ir jāpanāk kompromiss. Ja nu jā, tā var likt to sākumā ekstrēmu pozīciju, bet uz tās pamat mēs varam panākt arī šeit arī šeit arī kompromisu, bet ja mēs skatāmies, ja mēs to salīdzinām, piemēram, ar šo oglekļu nospiedumu, tad ar eh, Pitikainens kundzi un tam līdzīgi, jo šo informāciju vēlaties arī sasaistīt ar šo oglekļa nospiedumu, nu tad tur īstenībā tad nesaprast, kāds papildus administratīvais sloks tas rodas un kāds ir iegūms, tikai tāds rezultāts ir, ka jums viss produkts sadādzinās tas jau bijis ar nakcijām, tā ka jūs īstenībā atbaidat uh, iespējamos klientus iegādītās an, akcijas. Mm, tā ka jūs katru reizi īstenībā varat visu, ko pieprasīt, bet ne jau nesasniegt mērķi. Ja mērķis ir uzlabot kvalitāti, uh, šo starpnieku darba kvalitāti, arī šos apdrošināšanas pakalpojumus internetā, kas kļūst saprotamāki un tam līdzīgi, un par to, ka īstenībā atbildību uzņemas tad produktu pašs uh, sagatavotājs, nevis starpnieks, un tāpat, ja jūs at, sakārtot jautājumu par nodevām, tad jūs arī varat izvairīties no tām kļūdām, kuras pieļāva Lielbritānija un Somija. Kā? Galu galā, ja jūs nosakat neatkarīgu starpnieku un aizliedzat viņam arī iekasēt zinām starpniekošanas nodevas, tad jūs reāli samazinājāt uh, apdrošināšanas apjoms, tad daudz iedzīvotāji vispār paliek bez apdrošināšanas produktiem. Jūs vienkārši viņus atbaidat. Tas viss ir bijis it kā labi domāts, bet uh, reālā rezultāts ir tāds, ka cilvēki vairs tad vispār neizvēlas apdrošināšanas produktus. Tā kā te jau arī jāuzņemas daļa atbildības vienmēr pašam arī arī apdrošinātājam, nevis tikai starpniekam. Tā kā es nu gatavs pie šī kompromisa strādāt arī kopā ar kolēģi Šmitu, bet vai nu no ar, ar, ar kolēģi Pervenču mums sanāk kompromiss, nu par to es šaubos, mēs jau gadiem cīnāmies. Nu, to redzēsim. So, thank you very much indeed. Nu, labi, paldies jums visiem, Langenkungs, un uh, esam izskatījuši šo jautājumu. Un pēdējais darba kārtības jautājums - citi jautājumi, un citu jautājumu šodien nav. Un tad man tikai atliek pateikt, ka nākamā sanāksme notiks nākošu ceturtdien, 6. jūnijā, no 9. līdz 12.30. Paldies jums visiem!